Okay, friends, we'll start the voting in a couple of minutes. Labi, draugi, pēc pāris minūtēm sāksim balsošanu. Ieņemiet savas vietas un sagatavojiet savas balsošanas kartītes. Ielieciet tās uh, balsošanas mašīnā, kas jums ir priekšā. Are you ready to vote? Vai esat gatavi balsot par 14. Uh, punktu? Eiropas eh, globalizācijas pielāgošanas eh, fonda izmantošana. Un te mēs balsosim elektroniski. Mm. Lēmums attiecas uz eh, Fiat autopolēm. Kurš ir pāri? Pret? Atturas? Vai visi ir nobalsojuši? Labi, balsosim elektroniski. Kurš ir pāri? The cards in the machine will... Kartītes ir ieliktas mašīnās, tā kā tā ir EGF nauda. Vai esat gatavi balsot? Beidzam balsot. It's carried 40... Skaidrs. Lēmums ir atbalstīts ar 48 balsīm pret 40 48 pār 43 pret. Nākamais punkts. Uh, Odisefs Fokas uh, from Greece. Beidzam balsot. 43 pret 5 pieņemts. 16. punkts. Air France. Un sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 40 pār, 5 pret, pieņemts. Un tagad pāriesim pie Eiropas centrālās bankas gada pārskata 2013. gadam. te mums ir jābalso par 88 grozījumiem un 7 kompromisa grozījumiem. Un Martēna kungs šķiet vēlas izteikties. Merci, Madame le Président. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Man būtu neliels komentārs. Eh, kas kungs ir eh, mūs iesaistījis A un C kompromisā. Un šī iemesla dēļ mēs balsosim par šiem kompromisiem, un mēs priecājamies par iespēju iesaistīties šajā darbā, darbā pie šiem kompromisiem. Vēlējos vien, lai tas tiktu ierakstīts šīs sanāksmes protokolā. Paldies, priekšsēdētē. Yes, we'll have that in the... Labi, mēs to iekļausim protokolā. Balsojam par A kompromisu. Kurš ir pār? Pret? Atturas? Pieņemts. B kompromiss. Lainik kungs. Uh, with regard to the previous point raised, I... Par iepriekšējo punktu es gribēju norādīt, ka Mani priekšlikumi nav ņemti vērā kompromisā, un es gribētu, lai tas tiktu atspūgļots protokolā. Mēs, protams, ierakstīsim to protokolā. We... Tātad uh, protokolā būs trīs komentāri. Piecpadsmitais grozījums. Kurš ir pār? pret atturas pieņemts. Pārbaudīt. The vote is closed. Beidzam balsot. Jā. Šis priekšlikums ir pieņemts 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Divdesmit piektais grozījums par pret atturas pieņemts Noraidīts. 28. grozījums ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņems. 27. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 27. elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. 33 pār, 14 pret, pieņemts. 28. grozījums pār. Nepiedodiet, tas atkarīt. 29. grozījums. Arī tas. Par to balsojam tikai tad, ja 25. tiek atbalstīts. 30. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 32. grozījums par pret atturas norēdīts. Trešais punkts un 30. 3, 34, 35, 36, 37 grozījums par pret atturas norēdīts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas norādīts. Šķiet, ka tā, bet varam pārbaudīt elektroniski. Amendment 40. 40. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts tieši tā. 44. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 45. grozījums par, pret atturas pieņemts. 46. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 48. The vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ne 25 pār, 24 pret pieņemts. Tas bija 45. šķiet, ja? Ne, 48. Pārējiem pie 47. grozījuma par pret atturas pieņemts. 48. grozījums par pirmā daļa, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudīsim otro daļu 48. grozījumam. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Paragraph amendment 49. 49. grozījums. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 51. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. The vote is closed. Beidzam balsot. pieņemts 29 pār, 52. grozījums pār, pret, atturas pieņemts, 53. grozījums pār, pret, atturas pieņemts, 54. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Un tad mēs balsojam par D kompromisu. favor? Par, pret, atturas pieņemts. 55. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 50. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Jā. We vote on amendment 63. 63. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. ETP ir viena balss par daudz. Nu, es saprotu, ka ir aizstājies, bet tagad viss kārtībā priekšlikums noraidīts, 27 balsis pret. 5. punkts, 64. grozījums par pret atturas noraidīts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. 73. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 73. grozījumu. Beidzam balsot. 31 pār. Tātad grozījums pieņemts. 74. grozījums un 75. grozījums. Kurš ir pāri, pret, atturas, norādīts? F kompromiss pār, pret, atturas, norādīts nepiedodiet pieņemts 80. grozījums par pret atturas norādīts 81. grozījums par pret atturas norādīts 82. grozījums par pret atturas, pieņemts. 83. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. G kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 88. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 88. grozījums pāri pret atturas pieņemts. 87. grozījums pāri. Nepiedodiet eh, galīgais balsojums par atzinuma projektu. Kurš ir pāri? Ak tā, te ir jārīko Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 pār, 7 pret. Well, now I want to say, uh... Un tagad es uh, gribētu laipni visus sveikt, uh, kas piedalās Eiropas jaunatnes uh, pasākumā. Šis uh, notikums tiek pārraidīts internetā. Cilvēki mājās skatīsies, un ja jūs vēlaties uh, komentēt šo notikumu tieši saistē, jūs uh, zinat, kāda ir Mirkrit Birka, iHearings un visi tvīti būs redzami uz uh, Twitter ekrāna, kas man te ir aiz muguras. Un uh, pavisam īsts ievads. Rikardo Ibara. Jūs pārstāvat Spāniju, Jonatans Marks, Vāciju, Kāja Deklēva no Slovenijas un Johana Nīmana no Somijas. Šie četri jaunie cilvēki. Būs izšķiroši uh, mūsu ātrajā uzklausīšanā, un mums tā ir iespēja šad un tad atgriezties uh, pie tiem jaunajiem cilvēkiem, ar kuriem mēs tikāmies pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām pavasarī. Un tā ir pirmā reize pēc pieciem gadiem, kad jūs esat šeit, un tāpēc eh, tagad eh, mēs eh, laipni sveicam jūs te un labprāt uzklausīsim to, ko jūs vēlaties teikt. Vispirms došu vārdu Rikardo. divas minūtes, un jūs stāstīsiet kaut ko ļoti fascinējošu. Paldies. Balsoties uz AI diskusijām, es piedāvāju maršā plānu jaunu, jauniešu darba vietu radīšanai. Mums ir jāņem vērā bezdarba konteksts, tātad krīzes konteksts Eiropā, un tāpēc mums ir, ir jāizteno ne tikai maz pasākumu, lai atrisinātu situāciju, mums ir jāizteno liela pasākuma, un pienācīgs izaugsmas plāns ir nepieciešams, jo pretējā gadījumā mums neizdosies palīdzēt cilvēkiem neatkarīgi no tā, kāda ir viņa kvalifikācija, cik fleksibli ir uh, reglamentācija nebūs uh, um, patiesas nodarbinātības bez pienācīgas izaugsmas. Es tik tiešām uh, ticu, ka ir nepieciešams pienācīgs atvesļošanās plāns Eiropai. Uh, ir nepieciešams īstenot strateģiskās investīcijas tajās jomās, kur tās uh, ir nepieciešams visvairāk. Mums ir vajadzīgs līdzīgs plāns kā savulaik pēc otrā uh, pasaules kāra. Vairāk ir, uh, daudz ir viensprāts, ka mums ir nepieciešams jauns risinājums 2% no IKP ir jāinvestē eh, pētniecībā un attīstībā jaunajās tehnoloģijās, piekļuvē eh, jaun, maziem un vidējiem uzņēmumiem, cenšoties samazināt arī uh, eh, enerģetikas izmaksas un tā tālāk un tā joprojām. Rezultāti noteikti būs satriecoši. Līdz 2019. gadam tas dotu vismaz 6, 6 miljonus papildus darba vietu un milzīgu IKP pieaugumu. Protams, arī citās jomās ir iespējams īstenot šādas investīcijas. Mums ir nepieciešams domāt par eh, tām jomām, kurās ir mazāki nodokļi, lai varētu piesaistīt investīcijas, un tas noteikti palielinās publiskās eh, izmaksas, bet vienlaikus tas pātrinās atvesļošanos Eiropā. Tiešas investīcijas un arī uh, Eiropas investīcija bankas palīdzība var to palīdzēt īstenot. Mēs nevēlamies eh, pieļaut to, ka vesela paudze tiek zaudēta. Paldies! Paldies! Tagad lūdzu parlamentu deputātu reakciju. Paldies priekšsēdētājiem! Priekšsēdētāji, vispirms es vēlētos apsveikt jauniešus ar šo iniciatīvu. Mums ir nepieciešami aktīvi cilvēki, Mums ir nepieciešam, nepieciešams jauniešu atbalsts institūcijām, un starp citas vēlētos izteikt pirmo vēstījumu. Mēs esam gatavi piedalīties diskusijās ar jums. Es vēlētos uzdot dažus jautājumus. Man šī ideja tik tiešām šķiet ģeniāla. Dēvē to par māšalu plānu nodarbinātībai, strādāt, mm, lai vērstos pret bezdarbu. Tā tik tiešām ir cīņa Bet man ir jautājumi par jūsu piedāvāto ideju. Jūs sakat, ka jūs runājat par to, ka tātad ir jādomā par jauniešiem, par ilgtermiņu bezdarbu jauniešu vidū, bet ir milzīgas atšķirības dalībās starpā šajā jomā un arī vienas dalībās ietvaros. Kā uh, jūsuprāt mēs varētu atrisināt šo problēmu? Jūs sakat, ka ir divi, nepieciešams 2% no IKP veltīt tam, lai vērstos pret bezdarbu. Jūs runājat par pētniecību un attīstību, jaunajām tehnoloģijām, bet kurās jomās būtu nepieciešams investēt visvairāk? Nākamais runātājs lūdzu. Jā, arī es vispirms vēlētos apsveikt jūs un pateikties par šo iespēju Kā Eiropas parlamenta deputāts arī es esmu strādājis pie šādiem projektiem, man ir bijusi iespēja apmainīties viedokļiem ar uh, politisko lēmumu pieņēmējiem. Man jāsaka, es pilnībā piekrītu idejai, jo arī es esmu veicinājis, kā Eiropas parlamenta deputāts, uh, jaunu vienošanos Eiropā. Tika savākti Eiropas pilsoņu paraksti, lai nāktu klajā ar šādu jaunu māršālu plānu. Jāsaka arī, ka tas liek mums runāt par Eiropas Savienības fiskālo kapacitāti, jo jautājums ir par to, kā finansēt jūs pieminētās idejas. Es domāju, ka tas ir jārisina, jo, kā jau kolēģi teica, ir milzīgas atšķirības dalībās starpā. Kohēzijas un konsekvences problēmas Un mums noteikti ir jārisina arī šis jautājums. Es vēlētos uzzināt, kur mēs varētu ņemt resursus, lai īstenot šīs idejas. Es domāju, ka to ir iespējams panākt tikai tad, ja tā ir patiesa Eiropas līmeņa ideja. Tātad to nevar īstenot katra dalībvalsts, bet mums ir nepieciešams Eiropas līmeņa projekts. Tāpēc mēs varētu domāt par finanšu transakciju nodokli, piemēram. Kāds ir jūsu domas par to? Paldies! Paldies, Rikardo, tagad jūs varat reaģēt uz nu padzirdēto. Solo tengo un minuto, así que en cuanto. De... Manā rīcībā viena minūte. Nu, kur ņemt šos līdzekļus? Jā, ir nepieciešams izmaiņas, bet mums ir jāizvērtē no vienas puses eh, tas, cik liels ir izmaksas jauniešu eh, bezdarbam, tās ir milzīgas izmaksas, un mums ir jāizteno pasākumu, lai samazinātu bezdarba līmeni, bet ir jāvēršas arī pret izvairīšanos uh, no nodokļu maksāšanas un jārod arī uh, citi veidi, kā radīt pievienoto vērtību. Jūs teicāt, eh, tātad, ka ir nepieciešami šie divi procenti, bet mums ir jārod šie līdzekļi, mums ir jāreformē arī mazo un video uzņēmumu darbība. Uh, Un šobrīd, kad ir tik grūti iegūt kredītus, mums ir jāmaina pētniecības un attīstības modeļi, lai radītu izaugsmi. Paldies! Paldies, Rikardo, jums ir vēl viena ideja. Es turpināšu spāniski sakrunātājs. Otrais priekšlikums, kas izriet no šīm debatēm, ir um, domāt par to, ka um, Taupības pasākumi ir tikai palielinājuši bezdarbu jauniešu vidū, un mums ir jādomā par to, kā varētu uh, at, uh, atvesļot Eiropas Savienības un arī dalībvalstu budžetus. Uh, šie taupības pasākumi ir skāruši izglītības jomu, veselības aprūpas jomu, sociālo jomu, un vissmagāk to izjūt tieši jaunieši. Mēs jauniešu krīzes rezultātā esam kļuvuši par to grupu, ka, kurai ir vislielākais risks ieslīgt nabadzībā, un tāpēc ir nepieciešama e, pasākuma, kas veicina pieprasījumu darba tirgu. Diemžēl līdšanējie pasākumi nav bijuši pietiekami efektīgi. Jauniešu garantijas izmaksās 6 miljārdus eiro, e, tātad tas ir daudz mazāk nekā 21 miljardus, ko e, piedāvā starptautiskā darba, darba organizācija, piemēram. bieži vien netiek ievērotas Eiropas līmeņa rekomendācijas, un tiek teikt, ka jauniešiem būtu savs vārds sakāms, bet viņi netiek uh, uzklausīti. Mums ir jācenšas radīt jaunas darba vietas, veicinot aktīvu nodarbinātību un aktīvu uh, sociālo aizsardzību, lai netiktu atstāt novārtā tie, kam palīdzība ir nepieciešama visvairāk. Tas viss ir jāizteno konsekventi un uh, nepalielinot taupības pasākums attiecībā uz jauniešiem. Ir jādomā par investīciju jomu, ir jāveicina investīcijas, kas uzlabot jauniešu dzīves kvalitātu, un tas viss ir jārīko saskaņā ar budžeta pasākumiem un ilgtermiņu programmām. Šīs, šīm fiskālajām programmām vajadzētu samazināt uh, nabadzību. Runātais tiek pārtraukts. Paldies! Atbildes reakcija. Jā, liels paldies, Rikārdo, par jūsu priekšlikumiem. Es pilnībā piekrītu jums. Es domāju, ka mums ir jādomā par jauniem cilvēkiem un mums viņi ir vairāk jāiesaist sabiedrības dzīvē. Mums ir jānodrošina tas, lai uh, jaunieši varētu sniegt savu pienesumu. Uh, Es vēlētos runāt par izglītību, um, veselības aprūpi, sociālā aizsardzību. Es zinu, ka uh, starptautiskā darba organizācija ir teikusi, ka ir nepieciešams 21 miljārds, bet, uh, diemžēl, šie līdzekļi uh, šobrīd ir paredzēti tikai 10 miljārdu apmērā. Vai jums ir kāds viedoklis par prakses programmām? Uh, par to, kāda ir to vērtība. Un jūs pieminējāt arī izglītību, vai jums ir kādas idejas par to, kā varētu iespējams uh, uh, veicināt profesionālo izglītību? Es domāju, ka mēs um, nepietiekam pievēršam uzmanību uh, tieši tam, kādas prasmes un kompetences ir vajadzīgas jauniešiem, lai iesaistītos darba tirgu. Jūs pieminējāt izglītību, bet jūs ne, neminējāt no darba devējus, rūpniecības nozari. Noteikti ka ir jādomā arī eh, par starp nozaru dialogu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Marijai Renai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Rikārdo! Paldies par šīm idejām! Jā, tās ir svaigas vēsmas, kas uh, nāk no jauniešu puses. Bieži vien mums ir iespējas, ka jaunieši neapzinās, kāda ir situācija taupības režīmā. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams mazāk taupības pasākumu, un tās tik tiešām svaigas vēsmas. Es vēlētos runāt par to, ka produktīvās investīcijas dalībvalstīs uh, netiek aprēķināts ārpus uh, budžeta deficīta, uh, izslēgts no budžeta deficīta, un es domāju, ka šobrīd uh, runājot par šo 300 miljārdu programmu, mums, kā dalībvalstīm, ir iespēja eh, paredzēt eh, šādus pasākums, bet, diemžēl, līdzekļi, kas tiks investēti eh, dalībvalstīs, netiks izslēgti no budžeta deficīta aplēsēm. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, jo bieži vien, tad, kad mēs vēlamies iztērēt vairāk līdzekļu izglītībai, mēs nedomājām par nākotnes paudzēm. Es domāju, ka produktīvas investīcijas tas nozīmē, ka mēs investējam nākotnes paudzē. Un es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par šo punktu. Bueno, no he podido centrar mi explicación en muchos temas que nos gustaría. Es uh, vairākas lietas uh, nevarēju nemaz pieminēt. Es zinu, ka Runa bija par dažādām praksēm un uh, stipendijām un to kvalitāti un citām tēmām. Es domāju, tas ļoti būtisks modelis, lai izveidotu pārējas posmu starp mācībām un darbu. Ja to uzskata par uh, apmācības procesu, tad uh, tas ir ļoti veiksmīgi, taču ja šobrīd tas uh, ir pašreizajā situācijā, kā darba aizstājējs, kas tuvojas jau verdzības eh, situācijai faktiski, tad eh, tas panīgi noteikti nenodrošina šo pārēju. Mēs nevaram domāt eh, par Eiropas nākotni, ja mēs nedomājam par investīcijām. Nedrīkst tādu pretnostatīt šo finansiālo aspektu un jauniešu aspektu. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, koncentrēšos uz uzņēmējdarbību. Eiropas jaunatnes dienu laikā mēs eh, konstatējām, ka jauniešiem ir liels problēmas eh, kļūt par uzņēmējiem. Es vēlos uzsvērt, ka uzņēmējdarbība nevar būt eh, vienīgais risinājums lielajam jauniešu bezdarbam šobrīd Eiropā. Šobrīd ir divi pamat šķēršļi, lai jaunieši kļūtu par uzņēmējiem. Pirmkārt, zināšanu trūkums. Kādi tad ir riski, kļūstot par uzņēmēju, kā to var izdarīt, kāda ir sociālā aizsardzība, pensijas, kā tikt galā ar papīriem un dokumentiem. Otrā problēma un šķēslis ir pieeja kredītiem un finansējumam, un tas ir tieši saistīts ar um, plašāko Eiropas ekonomisko kontekstu šobrīd. Atgriežoties pie zināšanu jautājuma, mans uh, ieteikums būtu nākt klajā ar skaidrām rekomendācijām, uh, kurās būtu iekļaut arī uzņēmējdarbība un tās mācīšana skolās un universitātēs. Jānodrošina informācija par to, kādas ir iespējas un riski, kā darbojas sociālā aizsardzība uzņēmējdarbībā. Un tas arī jāpavada ar atbalstu jauniem uzņēmējiem, kas pabeidz universitāti. Es domāju, ka jauniešu uzņēmējdarbība ir jāveicina, mums ir jārada tāda vide, kurā um, rezultātu nesaks, nesasniegš, nesaks, nesasniegšana neradītu um, galīgu atteikšanos no šiem mērķiem, jo gan uh, gados vecāki uzņēmēji, gan arī jaunieši nevienmēr gūst panākumus, taču tieši jaunieši tas vienmēr attur. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, eh, paldies par to, ka tik eh, atvērtā veidā runājāt eh, par jauniešu uzņēmējdarbība, mums ir nepieciešami kopēji risinājumi šīm problēmām, un mums ir jāmotivē jaunieši un jābrīdina uh, sabiedrība par to, ka tieši jaunieši ir Eiropas nākotne. Es pilnībā piekrītu jūsu viedoklim. Jūs eh, runājāt par diviem pamatšķēršļiem. Pirmkārt, zināšana trūkums, un es eh, esmu viena no tām, kas atbalsta horizontālu izglītību skolās eh, par jaunajām iespējām veikt uzņēmējdarbību. Un otrā daļa zināšanās ir tā, kas nepieciešama sākot uh, uzņēmējdarbību. Atverot uzņēmumu, ir nepieciešams izstrādāt biznesa plānu, apzināties to, kādi ir riski, kuri cilvēki būs tie, kas veiks tirgus izpēti un tā tālāk. Un tas viss ir jāatrunā jau Eiropas Savienības līmenī. Es pati esmu darbojusies uh, izniecības kameras uh, ietveros, un um, mēs varam konstatēt, uh, un esam konstatējuši, ka sevišķi jaunām sievietēm ir nepieciešami uh, konsultanti, ir nepieciešama lielāka pieeja kredītiem, tātad nepieciešami šie aspekti, nepieciešama arī motivācija cilvēkiem, lai viņiem būtu tiešām vēlme veikt uzņēmējdarbību jautājums. Ja jums būtu jāizvēlas starp profesionāliem konsultēšanas pakalpojumiem vai finansējumu, ko tad jūs izvēlētos un kādēļ? Paldies, lūdzu, varat atbildēt uz jautājumu? Nē, tagad um, vicepriekšsādātājai vārds. Paldies. Liels paldies. Vispirms jau vēlos. Um, uh, apsveikt jūs eh, par jūsu lielisko uzstāšanos. Ir ļoti jauki, ka mūsu vidū ir šādi jaunieši, kas eh, saprot, cik ļoti svarīga ir uzņēmē darbība. Uzņēmēja darbības eh, veicināšana un uzņēmuma atvēršana ir ļoti svarīga, un tieši jauniešu vidū šī ideja būtu jāveicina būtu jāstimulē kapacitāte atvērt jaunus uzņēmumus, un tas neapšaubāmi ir saistīts ar to, ka jauniešiem ir jāuzņemas atbildība pašiem par savu dzīvi, par savu nākotni, un tas ir pamatu pamats. Kopumā Eiropā ne tikai jauniešu vidū uzņēmējdarbības gars ir zudis, un līdz ar to jaunieši aizvien mazāk kļūst par uzņēmējiem. Mums būtu nepieciešams tādas aktivitātes, kas ļautu sagatavot uh, jauniešus, ļautu viņiem sagatavoties profesionālajai karjerai uzņēmē darbībā. Un mēs varētu iet vēl tālāk nekā oficiālā izglītība, kas uh, tiek sniegta skolās. Vajadzētu arī profesionāls ieviezes šajā jomā, un mēs visām dalībvalstīm šobrīd rekomendējam ieviest uh, Eh, izglītības sistēmu, kurā būtu apvienots eh, gan teorētiskais, gan praktiskais. Eh, to mēs iesakām visām Eiropas Savienības valstīm. Varbūt arī jūs varētu mums sniegt kādus padomus par to, kā mēs varētu pārvarēt šos šķēršļus, kas rodas uh, jo jaunieši nevēlas uzņemties risku. Atbilde, es pat nāku no uzņēmēja vides un eh, no ģimenes eh, uzņēmēja, un mēs esam sapratuši to, ka ir nepieciešams uzņemties risku. Šādai iespējai būtu jābūt visiem Eiropas jauniešiem. Tas jāiekļauj ne tikai universitātes līmenī, bet jau skolām. Ja ir jāizvēlas starp eh, finansējumu vai pieredzi, nu, ir skaidrs, ka uzņēmējdarbību nevar veikt bez viena vai otra. To nevar nošķirt. Abi divi jautājumi ir jārisina. Mēs eh, nevarēsim atvērt vairāk uzņēmumu tikai tādēļ, ka ir vairāk zināšanu, un otrādi tas pats attiec arī uz finansējumu. Ir daudz zināšanu ārpus oficiālās izglītības sistēmas. Arī ar jauniešu organizācijas starpniecību mēs varētu dalīties pieredzē un uh, apmācīt eh, jauniešus, eh, lai tie kļūtu par jaunajiem uzņēmējiem. Paldies! Paldies! Johan, jūsu otrā ideja. Jā, mēs atgriežamies pie iepriekšējā jautājuma par eh, praksi. Ļoti bieži Eiropas jaunieši strādā praksēs, 50% jaunieši to ir darījuši. Uh, Sevišķi šobrīd, kad eh, ir problēmas darba tirgū, prakse var būt ļoti būtisks pārējais posms eh, starp eh, izglītību un darbu, taču šobrīd ir ļoti daudz problēmu, kas saistās ar praksēm. Aptuveni 30% jauniešu nav samaksas, 40% nav līgumu, ļoti daudziem ir slikti darba apstākļi un citi aspekti, kas ir uh, negatīvi, vai visi var atļauties strādāt praksi. Tas ir jautājums, jo ne visi var atļauties darīt eh, darbu, par kur nesaņem samaksu, un tas savukārt viņiem liek šķēršļus eh, ceļā uz eh, pienācīgu darba vietu. Parlaments ir pietiekami spēcīgs spēlētājs, lai norādītu uz šīm problēmām un lai virzītu šo problēmu risināšanu. Pirmkārt, ir nepieciešams uh, prakses, kuras ir pienācīgi apmaksātas. Otrkārt, tām ir jābūt atbilstošām zināšanām. Un treškārt, ir jābūt sasniegtiem konkrētiem mērķiem, kas nevienmēr ir skaidri visām iesaistītajām pusēm. Mēs vēlētos eh, parlament, Eiropas parlamentu atbalstu cīņā ar šīm problēmām un uh, ja mēs par, runājam par praksi kopumā, tad ir pilnīgi noteikti jākoncentrēs uz šīm trim prioritātēm. Mēs aicinām uz valstu tiesību aktu izstrādi, kas atrunātu konkrēti, kādam ir jābūt uh, darba praksēm. Tāpat būtu piemēroti parakstīt uh, hartu, ko esam izstrādājuši un kas varētu arī sniegt palīdzību darba devējiem. Uh, Nākamais runātājs. Liels paldies! Es ļoti rūpīgi klausījos jūsu sacīto par eh, Eiropas jauniešiem un tieši par praksēm. Šis jautājums man ļoti interesē. Es eh, saprotu, ka būtu būtiski izvērtēt, kāds tieši ir prakses mērķis. Mērķis tad ir gūt pieredzi praksē. Tas ir eh, guvums, ko jaunieši var iegūt pēc eh, prakses. Jautājums par atalgojumu. Nu, tas ir individuāli, tas ir atkarīgs no situācijas. Jauniešiem ir jāveic kāds konkrēts darbs par labu darba devējam, bet, nu, protams, ka ir jābūt arī apmaksātam šim darbam kad jau ir sasniegts kāds uh, konkrēts līmenis, taču samaksāt jebkāda veida uh, darbības, uh, tas nebūtu prātīgi. Ir jābūt pietiekami piesardzīgiem, jo jauniešiem ir jāgūst pieredze un saņemt atāgojumu par jebkāda līmeņa un jebkāda rezultāta darbu nebūtu atbilstoši. Uh, Jo teorija tā ir viena lieta. Teorija ir tas, ko mēs gūstam mācoties universitātēs un skolās, un prakse ir tā saikne starp uh, šo teoriju un to, kas realitātē notiek profesionālajā jomā. Tātad um, praksē ir jāsniedz uh, kāds uh, guvums jaunatim, kas gūtu konkrētu pieredzi. Taču, jebkurā gadījumā, es nevaru jums pilnībā piekrist par to, ka jauniešu uh, prakse būtu pilnīgi visos gadījumos eh, jāapmaksā. Piekrītu, protams, tam, ka eh, darba videi vienmēr ir jābūt drošai un atbilstošai, tur es jums varu simtprocentīgi piekrist. Un tāpat arī harta pilnīgi noteikti būs kaut kas tāds, no kā mēs varētu iedvesmoties. Mums būtu arī jāpopularizē šī harta. Paldies, Taņa Gonzales. Hola, muchas gracias. Lielas paldies un labdien visiem! Mēs redzam, ka nestabili darba līgumi Eiropā kļūst par aizvien izplatītāku problēmu. Ļoti bieži jaunieši paļaujas uz uh, praksi kā uz alternatīvu uh, normālam darbam, bet uh, tā ir darba vieta, kas uh, neko darba devējiem neizmaksām. Nedrīkstētu uh, veicināt praksi, ka šis neapmaksātais darbs mm, vēršas plašumā. Arī praksēm ir zināmi priekšnoteikumi, un arī tur ir nepieciešamas uh, zināmas uh, robežas. Varbūt uzņēmumos šo stipendijātu skaitu vajadzētu uh, ierobežot un nu, paredzēt, ka šis darbs uh, tiek apmaksāts. Es gribēju Johanai uzdot uh, vienu jautājumu. Mums gan nav pārāk daudz laika, bet kāda ir jūsu pieredze vai nav tā, ka daži jaunieši vien, vien praksi veids pēc otras bez atalgojuma. Jā, praksēm būtu jāsniedz labums jaunajam cilvēkam, un, protams, ka prakses iespējas jauniešiem ir atšķirīgas. Ja jūs, piemēram, raugāties, ka universitāte saņem valsts atbalstu par studēšanu universitātē, tad tur var domāt, vai jābūt atalgojumam vai nē, bet ir arī prakses iespējas, kas nav nekādas saistītas ar izglītību. Neviens nevar dzīvot no pārtikt no svaiga gaisa vien, un tā ir pašlaik uh, liela problēma, piemēram, par aktuālu problēmu kļūst uh, transporta izdevumi uz darbu, un tāpēc ir nepieciešama likumdošana par to, kāda ir kvalitatīva prakse un kāda nav. Uh, ir nepieciešami kopēji standarti, jo pretējā gadījumā katrs var veidot šīs eh, prakses vietas eh, saskaņā ar eh, saviem uzskatiem. Mēs redzam, ka vienlaikus uzņēmumos ir daudz brīvu darba vietu, un tas nav pieņemami. Liels paldies! Un tagad uzklausīsim Jonatanu Mēku. Tā būs piektā ideja. Liels paldies! Es runāšu par jaunu cilvēku starptautisko mobilitāti, balstoties uz uh, idejām, kas tika paustas jaunatnes dienās Strasbūrā. Es uh, piedāvāju izmantot programmas, lai radītu vienlīdzīgas iespējas un jauno cilvēku integrēšanu, iekļaušanu starptautiskajās mobilitātes programmās, jo tās piedāvā jauniem cilvēkiem uh, iespējas eh, mācīties, attīstīt starpkultūru kompetenci, uzlabot valodu zināšanas un gūt eh, panākums darba tirgu. Un tomēr mēs redzam, un to pierāda arī dažādi pētījumi, ka šīs mobilitātes eh, programmas paliek tikai par baltās vidusšķiras privilēģiju un no nelabvēlīgākiem apstākļiem nākošiem cilvēkiem šāda iespēja nav tajā skaitā migrantiem vai uh, Romu iedzīvotājiem. Bet uh, daudziem jauniem cilvēkiem ir, ir, ir neatbilst kritērijiem, lai piedalītos šajās programmās, kaut arī būtībā šādiem kritērijiem nemaz nevajadzētu pastāvēt. Ir jāmē, jā, jāmēģina izvērtēt šo programmu īstenošanu arī organizācijas var nodrošināt uh, atbalstu, lai garantētu līdzvērtīgas iespējas, jo šo mobilitāšu programmu ir iespējams ievērojami uzlabot. Un šobrīd ir nepieciešama skaidra novērtēšanas un monitoringa mehānismi, uh, ņemot vērā to, ka šajās programmās ir jāiesaista migranti, Roma, Ro, Roma tautas iedzīvotāji un uh, minoritātes. Paldies. Ule Kristensen. Ole Kristensen. Lielas paldies, uh, Jonathan, par šo ideju. Es to varu atbalstīt. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi palielināt mobilitāti visā Eiropā un, protams, arī iesaistīšanos uh, programmās, kas mums Eiropā ir. Bet vēl es uzskatu, ka ir svarīgi raudzīties arī uz uh, nosacījumiem dažādās valstīs, kā jūs varat mm, pievērsties ne tikai mobilitātei vien, bet arī drošībai. Es pārstāvu Dāniju un es uh, daudz runāju par elas drošības modeļiem. Uh, tādām iespējām, kas rada elastīgu, elastīgus risinājumus, bet jāraugās arī uz drošuma aspektiem, par to, kā mēs varam domāt um, labas iespējas uh, jauniem cilvēkiem. Lambdas un Tūlis, lūdzu. Αγαπητέ Τζόναθαν, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ και... Paldies, Jonathan. Es ļoti priecājos, ka tu šodien esi te un vari dalīties uh, ar mums savās idejās par jauno cilvēku mobilitāti Eiropā. Nu, šobrīd mm, tādu programmu, kas jauniešiem piedāvā ievērojams priekšrocības, ir daudz, bet eh, šī mobilitāte var tikt vērtēta arī kā moderna izmantošanas eh, forma. Uh, Daudzas aktivitātes tiek apmaksātas slikti vai vispār netiek izmantotas, un līdz ar to šādi mobilitātes stimuli palielina iespēju, ka jaunieši atstāja savu valsti un veselu reģionu tur paliek tūkstoši. Es, piemēram, nāku no Grieķijas un redzu, ka Grieķijā ir labi izglītot jauni cilvēki, bet kā gan mēs varam viņiem garantēt labu nākotni? Nedrīkstētu būt tā, ka viņiem ir jāatstāja Grieķija un tad viņi citās valstīs tiek izmantoti. Nedrīkst būt tā, ka valstīs, kurās situācija ir sliktāka, jauniešiem ir jāatstāja sava valsts un lai, lai pelnītu citā valstī. Uzskatu, ka katram ir jāpaliek savā valstī un jāceras labāku situāciju. Jonatan, vārds eh, tev to var reaģēt. Es tiešām ticu mobilitātes programmu vērtībai un domāju, ka ir jādomā arī par nosacījumiem, lai nodrošinātu to kvalitāti. Es uzskatu, ka tā ir arī stabilitāte, ka jaunieši var autonomi paši pieņemt uh, savus lēmumus un būtu jāuzmanās, lai mobilitāte nekļūtu par programmu tikai augstākās vidusšķiras jauniešiem un jauniešiem no mazāk uh, turīgām valstīm, bet uh, tieši šie jaunieši visbiežāk saskaras ar aizspriedumiem un nonāk izslēgtības situācijā. Paldies! Paldies, un tagad tev ir iespēja iepazīstināt mūs ar savu otro ideju. Daudzi Eiropas jaunatnes pasākuma dalībnieki pauda savas bažas par labējo ekstrēmismu un ksenofobijas pieaugumu Eiropā. Pirms vēlēšanām daudzi sacīja, ka nav vietas uh, labējiem ekstrēmistiem Eiropas parlamentā. Strasbūrā mēs apspriedām to, ka simtiem tūkstošu čigānu un jauniešu saskaras ar uh, izstumtību skolā, darbā, savā ikdienas dzīvē. Uh, un daudzas sociālās eh, izstumtības eh, politikas eh, attiecas arī uz Romiem. Mēs vērojam segregāciju, genocīdu, izstumšanu, un Romi ir izstumto situācijām. Un pārāk mazs atbalsts tiek sniegts arī Romu jauniešu organizācijām, tāpēc ir nepieciešams, lai sabiedrība atzītu savu vēsturisko lomu un spēka pozīcijas. Eiropas uh, jaunatnes uh, dienās uh, mēs paudām bāžas par Romu genocīdu, kad naci, nacistu režīmu laikā uh, Eiropā tika nogalināts vairāk nekā 500 tūkstoši čigānu. Un uzskatām, ka ir nepieciešams uh, noteikt uh, genocīda piemiņas dienu un aicinām Eiropas parlamentu atzīt uh, Romu un Sintī genocīdu otrajā pasaules karā un noteikt kā piemiņas dienu 2. augustu. Šāda politika būtu jāpapildina ar cilvēku izglītību par cilvēktiesībām jānosaka kā prioritāte esošajās mm, programmās, ir tīpaši Erasmus programmā. Liels paldies, Hans Ander. Moi, je voudrais euh, euh, déjà vous, vous remercier. Es vēlētos vispirms jums pateikties. Es priecājos uh, tikties ar jums šeit, Briselē, pēc tam, kad mums bija iespēja um, ar dažiem no jums tikties Strasbūrā mājā par jūs minētajiem jautājumiem. Rom jautājumu, kas, manuprāt, ir um, saistīts ar diskrimināciju kā tādu. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts. Mums ir jācīnās pret jebkāda veida diskrimināciju. Tas ir Eiropas parlamenta pamatu pamats. Un es domāju, ka mēs arī pie tā strādājam. Mēs par šo jautājumu runājām vakar par diskrimināciju plašāk, um, proti par atsevišķām iedzīvotāju kategorijām, romiem, bet arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem. Jūs pieminējāt Erasmus Plus programmu. Es, protams, pilnībā atbalstu šo priekšlikumu. Es domāju, ka kopumā, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par jauniešiem, vai par uzņēmēju darbības vidi kā tādu, vai par uh, Romu sabiedrību kopumā, es domāju, ka mums ir nepieciešami vietējie atbalsta punkti, jo bieži vien jaunieši nepiekļūst informācijai, informācijai par savām tiesībām un par dažādajām Eiropas programmām, kas uh, ir spēkā. Tāpēc es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt vietējos informācijas punktus, lai informētu par šīm programmām. Paldies, paldies. Tagad vārds Gijomam Balasam. Jā. Problēma šodien ir tāda, ka mums ir divas jaunatnes. Viena jaunatne, kas par spīti krīzē tomēr spēja iesaistīties, un otra, kas tiek arvien vairāk atstumta, uh, un kas uh, saskars ar stigmatizāciju, uh, kas uh, nepabeidz skolu, un es domāju, ka tā tas ir arī jauniešu romu vidū. Viņi bieži vien cenšas izbēgt no savu likteņu, bieži vien cenšas izbēgt arī no savas ģimenes, lai iesaistītos sabiedrībā. Diemžēl viņi nokļūst arī dažādu kriminālu tīklu rokās, uh, Bet es domāju, ka mums ir jāatzīst viņu vēsturi, vienlaikus viņus integrējot, integrējot viņu vēsturi Eiropas vēsturē. Es domāju, ka mums nav nepieciešams kultūras separātisms, atzīstot kaut kādu atsevišķu identitāti, bet mums ir jāpasaka, ka Romu vēsture ir arī Eiropas vēstures sastāvdaļa un jau gadsimtiem ilgi, un mums ir jāpasaka, ka Romu vēsture, un tā skaitā arī šī traģēdija, kas, kur jūs pieminējāt un kas notika otrā pasaules kara laikā, ir daļa no mūsu vēstures. Tieši tāpat kā mēs to esam darījuši citos uh, jautājumos, jo tas ļaus mums beidzot pateikt uh, pavisam skaidri, ka jaunieši, robi ir eiropieši un viņi ir daļa no mūsu likteņa. Paldies! Paldies, uh, Jonathan! Tagad jums vārds. Liels paldies par to, ka jūs atzīstat, eh, jo īpaši šīs komitejas darba ieteikme uz eh, Romu jauniešu dzīvi. Daudzi Romi eh, jūtas tik ļoti stigmatizēti, ka viņi mm, nevēlas publiski atklāt savu identitāti. Vasarā vairāk nekā tūkstots Romu ieradās uh, Aušvice, lai pieminētu uh, notikušo, un es domāju, ka mums ir jāatzīst šī, šie vēstures gadsimti, bet tam ir nepieciešama politiskā atzīšana un arī jūsu atzīšana, un Vācija atzina uh, uh, genocīdu tikai 1982. gadā, tas ir ļoti novēloti. Diemžēl Um, pagātnē ir bijušas rezolūcijas, rezolūcija priekšlikuma Eiropas parlamentā, bet līdz šim Eiropas parlaments nav atzinis uh, Romu genocīdu, un es ceru, ka tas nākotnē notiks. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Kajai Detlavai. Viņa iepazīstinās ar savu ideju, septīto ideju. Paldies. Mans pirmais jautājums ir kvalitatīvas darba vietas jauniešiem, lai nodrošinātu jauniešiem cilvēku cienīgu dzīvi. Mums ir nepieciešami jauni eh, kvalitatīvi darbi eh, jauniešiem. Startautiskā darba organizācija eh, paredz, ka tā būs problēma vismaz divus turpmākos gadus. Tas nozīmē, ka miljoniem jauniešu būs ieslīguši tādā kā aburtajā lokā. Uh, jauniešiem kā demogrāfiskajai grupai ir atsevišķas vajadzības, atsevišķas zināšanas un arī citādas vērtības. Tas viss ir jāņem vērā, pieņemot darbā jaunus cilvēkus. Nekvalificētas eh, darba vietas, kas neņem vērā jauniešu vajadzības, nav pieņemams, ehm, jo tādējādi ehm, jaunieši var ieslīgt depresijā. Jauniešiem ir vajadzīgi labāki eh, darba apstākļi, eh, lai viņi nenonāktu tā devēto strādājošo eh, nabadzīgo vidū. Risinājums, ko es vēlētos piedāvāt, ir jauns Eiropas Savienības likums, darba līgums visiem jauniešiem, kas uzsāk profesionālo dzīvi, un uh, Eh, mēs varētu strādāt kopā ar darba ņēmējiem, lai radītu paties, eh, darba vietas ar patiesu eh, kvalitātes rādītāju. Mums ir jāinformē arī uzņēmēji par šo situāciju, ka jaunieši strādā nekvalificētu darbu. Jaunieši izvērtētu uh, savus darba devējus un uh, Uh, sniegt ieteikums par to, kā uzņemties uh, vadību par jauniem cilvēkiem. Jauniem cilvēkiem ir jābūt uh, ieguvumam sabiedrībā, nevis slogam sociālajai sistēmai. Paldies! Paldies, Adams Koslūdzu! Paldies, priekšstādātāji! Vispirms es gribēju sacīt, ka šīs dienas diskusija man šķiet ļoti interesanta, jo mēs ļoti kodolīgi runājam par ļoti būtiskām tēmām. Savā sirdī es esmu jauns cilvēks, un mūsu komiteja vienmēr ir nodarbojusies ar šiem jautājumiem. Šī ir vislabākā vieta šādai diskusijai. Es te strādāju jau piecus gadus, un mēs daudz esam domājuši par kvalitatīvām darba vietām. Tāpēc es gribēju uzdot jautājumu. Kā vispirms nodrošināt uh, kvalificētu izglītību? Arī augstskolu izglītībai būtu mm, jābūt kvalitatīvai, lai pēc tam darba vietas būtu kvalitatīvas. Eiropas komisija saka, ka Eiropas uh, darba vietas par 35% ir tādas, kas prasa augstu kvalifikāciju, un lai tā nekļūtu par rētumu, jaunajiem cilvēkiem ir nepieciešama laba izglītība. Es gribēju pievienoties vienam jautājumam. Nākotnē datoru tehnoloģijas uh, attīstīsies tālāk, un tas uh, liks iznīkt uh, daudzām darba vietām. Protams, tiks arī radītas jaunas darba vietas. Uh, Par šo jautājumu ir jādomā. Jādomā par to, cik lielā mērā tehnoloģija rāda un iznīcina darba vietas un kā šeit eh, darba devējiem pielāgojot savas prasības. Hārkins, konzultants. Paldies un paldies par jūsu pienesumu. Man tik tiešām patīk, ka kāds eh, nāk klajā ar risinājumiem un ka netiek runāts tikai un vienīgi par problēmām, jo mēs lieliski tās apzināmies. Tik tiešām nesenajā komisijas ziņojumā par sociālo un ekonomisko situāciju Eiropā bija teikts, ka visiem tiem, kas jaunāk par 25 gadiem, 45% no viņiem eh, strādā ar pagaidu darba līgumiem un eh, tas nozīmē, ka tās ir divas trešdaļas eh, strādājošo ar eh, šādiem nestabiliem darba līgumiem. Bet ir vēl citi jautājumi, kas ar to ir saistīti - pensija jautājums un tā tālāk un tā joprojām. Jūs runājat par eh, nabadzību, un šorīt mums bija diskusijas ar komisāru. Mēs runājām par to, ka uh, uh, vēl 8 miljonu papildu cilvēku ieslīgst nabadzībā. Uh, mēs runājām par kvalitatīvas prakses hartu. Tas, protams, nevar būt saistoši, bet es um, nezinu, kāpēc mēs nevarētu tomēr strādāt pie kāda ietvars saistībā vai sasaistot to ar hartu par uh, praksi, lai uh, dalībvalstis varētu izmantot labākas prakses piemērus un paraudzīties uz to, kas notiek cita vieta. Vēl viens punkts, par kur es vēlētos runāt Daudz tiek runāts par um, kompetencēm, zināšanām. Jā, jauniešiem tas ir nepieciešams, bet daudz jauniešu jau tagad ir labi izglītoti, izglītoti un uh, mēs uh, to neatzīstam pienācīgi. Jūs teicāt, ka ir, vajadzīgi, ir dažādas vajadzības un uh, uz darba devējiem gūstas atbildība palīdzēt jauniešiem par to. Lūdzu, jums vārds atbildes reakcijai, kā ja Paldies par jautājumiem. Kas attiec uz jūsu pirmo jautājumu, vēlos teikt, ka IT joma gan uh, eh, rada jaunas darba vietas, gan arī samazina darba vietu skaitu, bet vienlaiks ir uh, vajadzība pēc darba rokām uh, uh, tādās kā pamatnoza celtniecībā, piemēram, bet cilvēki nav pienācīgi izglītot, lai strādātu šajā sektorā, vai arī gluži vienkārši nevēlas uzņemties šādu darbu. Un informācija tehnoloģijas noteikti būs svarīgs aspekts arī nākotnē, bet mums ir jāņem vērā visas darba vietas, ne tikai darba vietas, kuras rada jaunās tehnoloģijas. Kas attiecas uz jūsu otro jautājumu, kā jau jūs piedāvājāt savā jautājumā, uh, To varētu sasaistīt ar hartu par uh, augstas kvalitātes praksi, bet es domāju, ka tas ir jādara Eiropas Savienības līmenī. Svarīgs spēlētājs ir Eiropas jauniešu fórums ar jauniešu organizāciju struktūru un savu ekspertīzi, kas varētu dot savu pienesumu šajā darbā. Paldies! Paldies, un tagad jūs varat iepazīstināt ar savu otro ideju. Mana otrā ideja ir diezgan līdzīga. Runa ir par saiknes radīšanu starp izglītības e, jomu un darba tirgu. Man ir jautājums, kāpēc ir tik liels skaits um, cilvēku ar labu izglītību, bet bez darba? Vai tā ir izglītības sistēmas problēma vai darba um, sek vai nodarbinātības problēma? Es domāju, ka šo problēmu var atrisināt labāk sadarbojoties abu jomu starpā. Uh, ir nepieciešama izglītība, bet vienlaiks arī informācija par iespējām darba tirgū. Un viens no risinājumiem šai problēmai, manuprāt, varētu būt duāla izglītības sistēma. Tā tika pieminēta jau iepriekš. Tā ir sistēma, kas mm, no vienas puses apkopo gan praksi, gan teoriju. Tātad skola un arī prakse. Šāda veida sistēma sasaistīt jauniešus ar darba tirgu, ļaut viņiem tikties ar darba devējiem un iegūt no viņu pieredzes. Tādējādi jaunieši būtu labāk ekipēti, lai pieņemtu lēmumu par nākotni un viņi saņemtu visu to informāciju, kas viņiem pietrūkst šobrīd uh, cīnoties um, konkurētspējas apstākļos darba tirgū. Un tādējādi gan darba devēji, gan darba ņēmēji varēs mācīties viens no otra. Duāla izglītības sistēma tas nozīmē sadarbības starp izglītības sektoru un darba tirgu. Uh, tas, protams, ir ilgtermiņa process, kam ir jābūt efektīgam. Tas ir jāizteno Eiropas Savienības mērogā, kā piemēram jauniešu garantija, un Eiro, uz Eiropas uh, parlamentu gūstas atbildība uh, nodrošināt to, lai jauniešiem būtu laba nākotne. Es domāju, ka tagad ir pienācis laiks rīkoties. Paldies, tagad vārds eh, Ranks kundze. Jā, paldies. Es arī vēlējos teikt, ka uh, man ir liels prieks um, beidzot uh, runāt ar jauniem cilvēkiem, jo bieži mums tas nenākas. Um, mēs jau esam guvuši iedvesmu uh, no jūsu uh, pienesumu un es Es domāju, ka mm, deputāti noteikti aktīvāk darbosies arī digitālajā pasaulē tagad, eh, izmantojot šo iedvesmu. Es domāju, ka neatbilstība starp kompetencēm un uh, brīvajām darba vietām ir viena no problēmām. Daudz pētījumu liecina par to, ka eh, par to, uh, ko jūs jau minējāt, tātad duolā izglītības sistēma var uh, um, panākt to, ka izglītības sistēma ir vairāk uz uh, praksi orientēta un tādējādi jauniešiem varētu būt praktiskāka izglītība. Bet tas ir ilgtermiņa process, jo tiem jauniešiem, kas šobrīd ir bez darba, um, šie projekti varbūt liekas pārāk attāli. Varbūt jūs varētu mums informēt par uh, kādām idejām, kas mums ļautu rīkoties jau īstermiņā un vidējā termiņā, un ko mēs varētu īstenot Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies, Marko Cāni! Grazie. Eh, innanzitutto ringrazio i ragazzi perché. Jā, paldies. Vispirms es vēlētos pateikties jauniešiem, kas ieradušies, lai runātu ar mums. Lieliski, ka ir jaunieši, kas ierodas, lai uh, diskutētu ar Eiropas parlamentu deputātiem un piedāvātu patiesas izmaiņas. Es ceru, ka tas uh, stimulēs gan Eiropas parlamentu, gan institūcijas kopumā uzsākt patiesas uh, pasākums. Um, bieži vien mēs neuzsākam šo rīcību. Es ceru, ka tas ieviesīs jaunu dinamismu un ka tas radīs arī uh, Um, stingrāku saikni starp izglītību un darba tirgu. Tas ir jautājums, kas man interesē un kam es pilnībā piekrītu jūs teiktajā. Mums ir vairāk jādomā par praksi, nevis teoriju izglītībā. Un te es domāju, vēlos atsaukties uz iz, Itālijas izglītības sistēmu. Katrā ziņā augstskola izglītība ir zinām trūkumi, proti šīs mācības ir pārāk teorisks, teorētisks, nevis praktisks. Es domāju, ka jūs piedāvātais varētu palīdzēt ne tikai uzņēmumiem, bet jauniešiem, jo tādējādi uzņēmumu rīcībā būtu instrumenti. Uh, bieži vien uzņēmumi nevēlas uh, algot jaunus cilvēkus, tāpēc, ka viņi balstās tikai uz CV un nelielu interviju, eh, bet praksa ļautu uzzināt ko vairāk par šo jaunieti, kā viņš eh, uzvedas darba tirgu. Tas būtu labs pamats eh, lēmumu pieņemšanai uzņēmējam, kas vēlas nodarbināt jaunieti. Un mums noteikti Eiropas Savienībā ir jāinvestē šādu sistēmu izveidošanā, jo mēs zinām, ka pirmie, kas cieš no taupības pasākumiem, ir tieši izglītības sektors. Tāpēc es noteikti vēlētos, lai šī ideja tiktu integrēta. Paldies! Paldies! Tagad vārds jums atbildes re reakcijai. Paldies par jautājumiem. Atbildot uz pirmo jautājumu, vai ir jebkāda īstermiņa vai vidēja termiņa pasākuma idejas Varbūt varētu teikt, ka dalībvalsts nav pienācīgi domājušas par ilgtermiņa risinājumiem. Es domāju, ka visi pasākumi, kas līdz šim ir tikuši īstenot, ir drīzāk īstermiņa pasākumi. Un ilgtermiņa pasākumi mums pietrūks. Piemēram, Slovenijā mums nav stratēģijas jauniešu nodarbināšanai. Ja šāda stratēģija būtu tikusi pieņemta pirms pāris gadiem, tad mums izdotos eh, mainīt pašreizējās tendences. Es domāju, ka mēs esam nedaudz aizkavējušies. Kas attiec uz jūsu otro jautājumu, tad man šķiet, ka tas vairāk bija komentārs nekā jautājums, bet es piekrītu jums tajā, ka izglītības sektoram un darba tirgumu ir jābūt labāk savstarpēji saistītam. Mūsu fakultātē ir tikai uh, daži uh, piemēri tam, ka praktiskais darbs arī tiek atzīt kā kompetence. Paldies! Tātad šī ātrā uzklausīšana, manuprāt, bija labs uh, piemērus. Mums izdevās pieskarties ļoti daudziem jautājumiem, īpaši domājot par Eiropas jauniešiem un Eiropas jauniešu nodarbinātību. Liels paldies jums visiem par to! Es zinu, ka uh, speed dating, jeb ātrās iepazīšanās gadījumā jums izdodas uh, nodibināt kontaktus un uh, Šķiet, ka to mums izdevies panākt šodien, tieši tāpat kā maijā, un mēs e, noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma arī vēlāk. Un jūsu darba kārtība noteikti būs arī mūsu darba kārtība. Liels paldies visiem! Tagad ir e, vēl viens jautājums, par kur mums būs jārunā. Paldies! Uh, Tagad mums būs uh, priekšlikums uh, Eiropas parlamenta un padomas direktīvai par jūrniekiem. Mm. Mm. mm. Uh, ah, yes. say... Vēlos tikai piebilst, ka vēlos pateikties tūkiem. Saka priekšsādātāji, jo ja ir kāda problēma šādos uh, ātrās uzklausīšanas uh, pasākumos, tad uh, tulkiem ļoti grūti tik ātri tulkot. Tā ir tā problēma. Paldies, saka priekšsādātāju. Uh, yes, on the agenda, exchange of views. Darba kārtībā tātad viedokļu apmaiņa par Eiropas parlamenta un padomas eh, direktīvas eh, par jūrniekiem priekšlikumu, ar kuru groza direktīvu šajā jomā, un tagad dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies eh, visiem kolēģiem, kas paliek, lai uzklausītu diskusijas par šo ļoti būtisko tēmu visai mūsu komitejai. Kādēļ tas ir būtisks temats? Kādēļ? Eh, tādēļ, ka jau iepriekšējā sasaukumā mēs varējām konstatēt, ka runa ir par direktīvas projekta pārskatīšanu, kas pagājušā gada martā un aprīlī noslēdzās, eh, noslēdza ļoti sarežģītu darbu šajā jomā. Mēs to darām tādēļ, ka mums visiem ir jārunā par vairākām lietām, kas skar jūrniekus un kas skar vairākas direktīvas. Vai tas būtu par uzņēmuma bankrotu vai darbu Eiropas Savienībā vai par tiesībām uz informāciju vai kolektīvo atlaišanu no darba vai arī uzņēmuma pārcelšanu uz citu vietu un citiem jautājumiem. Tie ir pamatjautājumi, kas ir jārisina mūsu komitejām, nodarbinātības un sociālo lietu komitejām. Mums eh, šis darbs ir tagad jāatsāk, bet mēs eh, to darām ar ļoti lielu motivāciju un vēlmi, lai tas izdotos. Un tas arī atspoguļojas eh, mūsu organizētajās uzklausīšanās ar sociālajiem partneriem un Eiropas transporta darbinieku federāciju, kā arī un eh, Eiropas Savienības fraktātāju asociāciju un uzskatu, ka mums ir rūpīgi jāsako līdzi šīs direktīvas attīstībai. Tāpat vēlos eh, diskutēt par mūsu īstenoto darba metodi. Vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, jo mēs jau esam varējuši organizēt uh, apspriedes eh, sanāksmi, kurā apspriedās ēnu referenti par mūsu darba metodi un organizāciju. Mans priekšlikums bija šāds. Aicināju visas eh, politiskās grupas eh, pulcēties, lai strādātu pie šī jautājuma no paša sākuma līdz beigām, lai mums visiem būtu mūsu rīcībā viena un tāpat informācija. Uh, lai mēs varētu veidot tādu kopīgu zināšanu bāzi. Un tad katrs varē, varētu nākt klajā ar saviem priekšlikumiem. Bet mums visiem būtu vienāda informācijas bāze, un tas atvieglotu gan sadarbības starp politiskajām grupām, gan arī mūsu darba efektivitāti. Mūsu mērķis, protams, ir veiksmīgi noslēgt šo direktīvu pārskatīšanu un būtu tātad tiesību aktu veidā jākonkretizē tas, ko kuģu īpašnieki un darbinieki jau ir varējuši sasniegt šajā jomā. Tātad eh, šie ieguldītie spēki būtu jākonkretizē, paužot eh, atbalstu balsojumu ceļā. Balsojumam jābūt pietiekam plašam, plenāra sesijā. Un tātad eh, iepriekšējais. Iepriekšējā sasaukumā darbs, protams, bija ierobežots laikā vēlēšana dēļ, uh, Taču šobrīd mums nemaz nav daudz vairāk laika, jo mūsu mērķis ir martā plenārsesijā, eh, martā par to diskutēt komisijā un aprīlī vai maijā par to balsot plenārsesijā. Tātad mums nemaz nav daudz vairāk laika. Un mums ir maksimāli jāapmainās ar informāciju starp politiskajām grupām un veiksmīgi jāveiza šis process. Jebkurā gadījumā, kā referente priekšsādātājs kundze, es vēlos uh, apliecināt, ka es uh, esmu apņēmusies uh, virzīt šo jautājumu un paldies arī kolēģiem par visu ieguldīto šajā darba procesā un es ceru, ka mums būs panākumi un uzskatu, ka mums visiem ir jāuzklausa mūsu partneri, gan kuģu īpašnieki, gan sociālie partneri, un uz to mēs arī koncentrēsimies šobrīd. Paldies! Paldies! Došu vārdu komisijai. Goina kungs. Goinas kundze. Paldies, priekšādātājs kundze. Jā, mēs eh, šobrīd koncentrējamies uz sociālajiem partneriem un to uzklausīšanu. Es eh, labprāt eh, izteiktos pēc tam, kad mēs būsim apmainījušies viedokļiem ar komitejas locekļiem. Paldies! Paldies vārds Markam Dikinsonam no Transporta darbinieku federācijas. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, referents kundze, godātie deputāti. Mani sauc Marks Dikinsons un es esmu eh, ģenerālsekretārs eh, apvienotās karalistes un Nīderlandes eh, transporta, jūras transporta darbinieku arotbiedrībai. Un mēs, eh, un es eh, šoreiz pārstāvu Eiropas eh, transporta darbiniekus, esmu ievēlēts kā pārstāvis šajos jautājumos un esmu arī jūras transporta nodaļas atbildīgā persona. Kā jūs zināt, šī organizācija sastāv no transporta un zivsēmniecības uh, nozaru pārstāvjiem. Mums ir eh, eh, arotbiedrības 41. Eiropas valstī. Mums ir 2,5 miljonu darbinieku, ko pārstāvam, un mēs eh, pārstāvam 272 tūkstošus jūrnieku 77 nozarēs, kas ir pārstāvētas tātad valst, eh, Eiropas valstīs. Mēs esam eh, Eiropas eh, sociāla, sociālais partneris jūras transporta jomā, un mēs vēlamies uzturēt dialogu ar Eiropas kuģi īpašniekiem jau vairāk gadu desmit garumā. Mūsu vienotais kompromiss no, nolīgums eh, par eh, šiem jautājumiem eh, šobrīd ir tādā situācijā, ka vispārīgi Eiropas tiesība akti attiecas uz visām jomām, taču šobrīd ir iespēja ievies zināmas atkāpes un atvieglojumus jūrniekiem atsevišķos gadījumos, un tas tātad ļauj uh, izveidot atšķirīgu situāciju no sauzemes transporta darbiniekiem. Un šī situācija būtu jāskata no iespējami pragmatiskāka viedokļa. Galvenokārt mēs saskaramies ar tādām problēmām, ka netiek ievērotas uh, pamatiesības, uh, kas tiek noteiktas starptautiskajos tiesību aktos un Eiropas Savienības tiesību aktos un komisijas uh, tiesību Um, e, grozījumi um, ir ļoti gaidīti, kaut arī dažādas reakcijas gan pret, gan par, bet e, kopumā mēs varam konstatēt, ka teksts e, ir visnotaļ pārprotams un nerisina galvenās problēmas, kādas rada bažas sociālajiem partneriem. Sociālais dialogs ir ļoti būtisks Pēc eh, tam, kad pirmais ziņojums eh, tika izskatīts jūsu komitejā, sociālie partneri saprata, ka ir nepieciešams eh, turpināt sarunas un debatēt par šiem jautājumiem, lai mēģinātu atrast kopsaucējus. Sociālā sektora dialogu komitejā mēs uh, runājam par šiem jautājumiem un konstatējam, ka dialogs ir eh, bijis ar mainīgiem panākumiem, taču šobrīd eh, kopā ar eh, kolēģi, kas sēž no manis krei, pa kreisi, varu teikt, ka mēs esam kompromisa nolīgumā panākuši zinām virzību, kas attiec tieši uz atvieglojumiem un atkāpēm, kas attiec uz jūrniekiem. Mēs jau no paša sākuma zinājām, ka šis process nebūs vienkāršs, taču galvenās atšķirības e, ir tādas, ka ETF un EXKA ir e, uzņēmušās saistības e, risināt konstruktīvu dialogu, lai uh, kliedēt mūsu sākotnējās atšķirības, lai komisijas priekšlikums būtu praktiskāks un lai nodrošinātu to, lai jūrnieku tiesības tiktu pilnībā ievērotas, iesaistot uh, sociālos partnerus un konsultējoties ar uh, tiem, lai nodrošinātu optimālus darba apstākļus. Tagad došu vārdu kolēģim. Thank you. Liels paldies, priekšsādātāji, referentes kundze, godāmie Eiropas parlamenta deputāti. Kā jau Marks tikko sacīja, es esmu kūģu īpašnieku grupas vadītāja sociālajā dialogā. Vispirms jums gribēju pateikties Eiropas kuģu īpašnieku kopienas vārdā par to, ka esat mūs uzaicinājuši kā sociālos partners jūras transporta nozarē, lai mēs varētu iepazīstināt mūs ar vienošanos par piecām sociālajām direktīvām. EXA pārstāv Nacionālo kuģu īpašnieku asociāciju Eiropas kopienās valstīs un Norvēģijā un konvencijas pārakstītāji operē ar visu veidu kuģiem visā pasaulē. Eiropas kuģu īpašnieki ir ļoti aktīvi gan tradicionālajā tirzniecības flotē, gan arī ir pasaules līderi mm, jūrā, jūras eh, transportā un Eiropas kuģu īpašnieki nodarbojas gan ar pasažieru, gan uh, pas, uh, preču transportu. Vai nu tā būtu vai konteineru kuģi vai citu veidu kuģi. Un kuģu īpašnieki iesaistās ne tikai tirzniecībā starp Eiropas ostām, vienlaicīgi viņi darbojas arī īsās distancēs, savienojot ostas uh, nodrošinot ostu satiksmi arī mazākos attālumos, kā arī transatlantiskajos maršrutos. Eiropas kuģu darbini, kuģu īpašnieki darbojas arī tirzniecībā starp uh, citiem kontinentiem, kas nav Eiropa. Nesen publicēts Oksfordas uh, ekonomikas žurnāla Pētījums rādīja, ka Eiropas kuģi īpašnieki kontrolē 40% Eiropas uh, flotes no visas brutto tonnāžas un nodarbina aptuveni 2,3 miljonus cilvēku. Eiropas uh, kuģniecības ieguldījums Eiropas IKP ir aptuveni 145 miljardi eiro. Un šīs ekonomiskās realitātes ir jāpatur prātā, uh, apspriežot Eiropas komisijas priekšlikumu direktīvai, ar kuru tiek atsauktas sociālās atkāpes, kādas bija noteiktas jūras, jūrniekiem. Un vēl ir svarīgi apzināties faktu, ka tas nav tikai neliels administratīvs grozījums. Tās ir piecas svarīgas sociālās direktīvas Patiešām tas ir ļoti sarežģīts jautājums gan no juridiskā viedokļa, gan arī ņemot vērā potenciālu negatīvo ietekmi uz ES kuģniecību, kā arī potenciālo ietekmi uz jūrniekiem, ja tiks mainīta sociālā likumdošana. Diskusijas starp ETF un IKSA šajā sarežģītajā jautājumā nebija gluži kā patīkam pastaigi pārkā. Ir pēdējais laiks saprast, cik sarežģīts ir šis jautājums un iepazīties ar abu pušu interesēm un bažām. Lai vai kā, pēc intensīvām un sarežģītām diskusijām abiem partneriem izdevās panākt neiespējumu, proti vienošanos ar konkrētiem ierosinājumiem grozīt komisijas sākotnējo priekšlikumu. Mūsu kopīgais priekšlikums pārstāv godīgu un trauslu līdzsvaru starp abu organizāciju interesēm un bažām, un to atbalsta mūsu locekļi priekšstādātāji, godāmie deputāti. Šī jautājuma sarežģītību šobrīd ir apzinājušās visas puses, it īpaši EXA, ETF un attiecīgie organizācija dalībnieki, bet vēl es uzskatu, ka Eiropas e, komisija un arī Eiropas Savienības ministra padome to šobrīd apzinās. Domāju, ka arī jūs e, sapratīsiet, cik sarežģīts ir šis jautājums jūs turpmākajās diskusijās un diskusijās ņemsiet vērā to, ka sociālie partneri ir atraduši godīgu, bet uh, jutīgu un ļoti līdzsvarotu vienošanos. Kā teica mans uh, kolēģis Marks, mēs uh, esam atraduši veidu, kā kliedēt mūsu domstarpības. Labi, tagad es došu vārdu ēnu referentiem. Daži no viņiem ir te prezidijā. Vispirms vārds Agnesei. Paldies, priekšsādātāji! Paldies uh, tiem cilvēkiem, kuri šodien ir kopā ar mums, lai paskaidrotu savu viedokli. Un es gribēju nu, paust komplimentus jums par panākto vienošanos. Jūs teicāt, ka tā nebija vienkārši patīkam pastaiga parkā. Uh, un tas patiešām ir saistīts ar to, ka jūs esat paveikuši ļoti ievērojumu darbu, lai panātu šo vienošanos arī Eiropas uh, līmenī. Eiropas parlamenta iepriekšējiem sasaukumam tas neizdevās, un tāpēc jūsu paveiktais šobrīd tiešām ir pelnījis uzslavas. Bet man ir pāris jautājumi, kurus es gribētu uzdot sociālajiem partneriem, un viens jautājums uh, komisijai. Pirmais jautājums varbūt ir tāds, par kuru visi e, nojauta, ka es to uzdošu. Un nu, tagad, kad šī vienošanās ir panākta, mums ir jāņem vērā tas fakts, ka nozares sociālais e, dialogs e, jūrniekiem ir saprotams vislabāk pašiem, un es uzskatu, ka uh, Eiropas parlamentam jūsu centieni būtu jāatbalsta. Mēs pieņemam, ka labākais risinājums būtu apstiprināt šo vienošanos parlamentā. Vai tā tiešām ir? Otrakārt par šīs vienošanās saturu, par panākto teksta redakciju. Es saprotu, ka ir notikušas diskusijas arī pēdējā brīdī par eh, paziņojumiem saistībā ar kolektīvām atlaišanām. Varbūt jūs varat eh, paskaidrot eh, par to, ko vairāk. Un tīri ziņkāras dēļ, kāpēc jūs esat izvēlējušies šādu kolektīvo atlaišanu. Jūras transporta nozarē, kāpēc tam būtu jābūt, notiek, jābūt iespējamam tikai ES, kāpēc ir šis ierobežojums, ka tas attiecas tikai uz ES? Un mans jautājums komisijai ir šāds. Foses kundze tikko pieminēja ka komisija ir saņēmusi šo, šīs vienošanās tekstu. Vai jūs esat ar to apmierināti, vai komisija un padome piekrīt, ka labākais veids, kā virzīties uz priekšu, ir balstīties uz šo nozares uh, iekšēnē atrasto vienošanos. Liels paldies! Nākamais runātājs. Jā, tak, uh, os... Jā. Arī ar, es gribētu pateikties visiem, kas ir ieguldījuši savus centienus šīs vienošanās panākšanā. Es uh, pārstāvu Dāniju un jāteic, ka mēs esam pieraduši pie tā, ka sociālajie partneri vienojās un uh, izpildvara un politiķi ievēru šīs vienošanās, kuras ir panākuši sociālajie partneri. Uh, bet uh, mans jautājums vairāk ir adresēts komisijai. Es domāju, ka būtu interesanti uzzināt, ko komisija domā par šo panākto vienošanos starp partneriem. Un vai tas pārsniedz uh, komisijas uh, cerības, jo sociālo partneru sarunās uh, bija, ņem, bija nepieciešams uh, Mm. daudz piekāpties, lai to varētu uh, pieņemt. Liels paldies uh, par paveikto darbu, bet man tiešām gribētos uzzināt, ko komisija domā par šo panākto vienošanos. Liels paldies, uh, Anna, laikam šobrīd nav klāt, tad došu vārdu Matītājs kundzei. Paldies, priekšstādātājs var tikai piekrist Anni, ka nevarēja būt šodien te klāt, tāpēc viņa lūdza mani viņas eh, vietā pateikt eh, dažas lietas ECR grupas vārdā. Gribēju pateikties eh, visiem līdzšinējiem runātājiem un gribēju teikt paldies arī mūsu referentei, kura lieliski strādā šajā komitejā un arī šī reize nav izņēmums kuģniecības globālais raksturs, ņemot vērā praktiskās grūtības, nosakot, kura jurisdikcija attiecas uz kuru jūrnieku grupu, darba tiesību piemērošana nacionālajā ES un starptautiskā līmenī ir ļoti sarežģījis. Mēs atbalstam um, komisijas priekšlikumu uh, atcelt nosūtīto darbinieku direktīvas e, izņēmumus un būtu nepieciešams pārskatīt arī pašas nosūtīšanas definīciju. Šobrīd ES scenārijs, ņemot vērā uh, situāciju, mēs varētu atbalstīt to, ka uz jūrniekiem šie izņēmumi vairs netiek attiecināti, bet tas varētu novest pie tā, ka kuģniecības kompānijas maina karoga valsti, un tas novest pie tā, ka jūrniekiem plānotā drošības līmeņa nodrošināšana, kuru plāno Eiropas komisija, varētu arī netikt realizēta. Ir jāņem vērā jūras eh, transporta nozares īpatnības lai neradītu milzīgas izdevumus kuģu īpašniekiem, mēs bieži esam aicinājuši nozāri atvieglot šīs eh, vienošanās pieņemšanu, mēs redzam, ka viņi to ir izdarījuši, bet eh, komisijas ietekmes novērtējums neparedz, eh, ka radīsies izmaksas saistībā ar informācijas un komunikāciju direktīvu Komisija vērtē, ka ņemot vērā EVC direktīvu komunikāciju izmantojot e, satelīta telefonus varētu maksāt 633 eiro katrai sanāksmē, katram dalībniekam varbūt mēs varam uh, uzzināt, kādas ir šīs reālās izmaksas, bet uh, jānonāk pie secinājuma, ka tikai uh, saskaņota likumdošana varētu atrisināt uh, jūrnieku darba problēmas, darba statusa problēmas, un es aicinātu mūs izvairīties no lēmumiem, kuriem nav īstas vērtības. Arī Patriks šķiet, ka nav klāts. Šķiet, ka arī Džīna Lamberta vairs nav klāt. Došu vārdu Dānielas kundze. Viņa runās FDD mm, frakcijas vārdā. Paldies, cienījamie kolēģi. Es izsakos mūsu kolēģi sēnu referentes vārdā. Viņai, diemžēl, bija jābūt Romā šodien, un viņa nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Mēs ar prieku raugāmies uz šo te komisijas priekšlikumu, jo jūrniekiem ir mazāk aizsardzības nekā strādājušiem citos sektoros. Tas rada līdzsvar trūkumu, un mēs nevaram to pieļaut. Šis aizsardzības trūkums noved pie tā, ka uh, jūrniecība kā tāda ir mazāk saistoša jauniem cilvēkiem, kas uh, varbūt domā par savu nākotni. Mēs priecājamies arī par vienošanos ar sociālajiem partneriem, pat ja tas ir tikai sākums. Eh, mēs tikai sākam sniegt palīdzību sektoram, kam ir nepieciešama mūsu palīdzība. Tātad mēs apsveicam šo priekšlikumu, pateicamies referentam un noteikti sastrādāsimies arī ar pārējiem kolēģiem, lai šo procedūru izdotos eh, novest līdz galam pēc iespējas ātrāk un panākt labus rezultātus, jo īpaši sociālajiem partneriem. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds Jādas kundzei, kas pārstāv uh, sasamniecības komiteju. Paldies, priekšsēdētājs. Domāju, ka mēs visi piekrītam ka mums ir nepieciešams eh, aizsargāt eh, jūrnieks. Es ar prieku iepazinos ar komisijas priekšlikumu. Mums ir nepieciešams nodrošināt viņiem drošību un samazināt administratīvo slogu, ja mēs vēlamies panākt tādā vētos zilo izaugsmi. Un jo īpaši mums ir jādomā eh, par nosūtīto darbinieku direktīvu, lai novērstu sociālo dempingu. Es aicinu arī komisiju uzraudzīt sociālo dempingu šajā jomā. Es uh, priecājos par vairāk klauzulies iekļaušanu šajā dokumentā, taču e, šī te kolektīvā atlaišana e, nevar tikt uzticēta karoga valstī. Ir jāiesaist valsts arī, kurā darbinieki ir tikuši e, noalgoti. Un ja šīs valsts atšķirs, tad tādā gadījumā ir jāņem vērā tas, ka bieži vien kuģi ir milzīgi un nu, uz tiem ir ļoti daudz nu, nodarbināto. Mēs nevaram piemērot vienu risinājumu visiem gadījumiem, jo, ja vienā gadījumā ir runa eh, par eh, ģimenes eh, ku, uzņēmumu kuģi un lielāku kuģi, Es priecājos par to, ka ir paredzēta lielāka, līme, augstāka līmeņa aizsardzība visiem strādājošiem, un tas noteikti nodrošinās arī labāku drošību tirgū. Uh, un strādājošie sektorā zinās, ka arī e, novecojot viņi var turpināt spēlēt svarīgu lomu šajā nozerē. Es domāju, ka šīm sarunām ir jābūt e, saskaņā ar e, pasākumiem, ko īstenojam labās prakses apmaiņas jomā un uh, Mums ir jāatjauno arī prestižs eh, jūrniecības sektoram. Ir nepieciešams arī tehnoloģisku uzlabojumu modernizēšana, un es ceru, kā uh, eh, Zivsamības komitejas eh, pārstāvi, ka mums izdosies panākt papildus uh, lielāku finansējumu, lai modernizētu kūģus, kuriem ir nepieciešama modernāka tehnoloģija. Es aicinu komisiju piešķirt nepieciešamos līdzekļus un būtu jāizmanto jauniešu potenciāls šajā jomā. Man būtu arī viens jautājums. Jūs pieminējat komisijas ieteikums novērtējumu, divi pētījumi ir paredzēti. Eh, es vēlētos zināt, cik ilgi mums vēl jāgaida, lai eh, šo eh, pētījuma rezultāti tikt īstenot. Paldies! Thank you. Uh... Liels paldies, un tagad vārds komisijas pārstāvēji. Izskanēja vairāk jautājumu, bet arī, protams, komentāri. Paldies priekšsēdētājiem! Šis priekšlikums ir komisijas priekšlikums, par kur jūs diskutējat, un tas nav radies no zilgaisa. Tas ir priekšlikums, kas ir ticis gatavots jau vairākus gadus, un es vēlētos pavisam īsi atgādināt par to, kāda tad ir priekšvēsture. Kā jebkurš priekšlikums eh, saskaņā ar 153. pantu līgumā sociālo sadaļu komisija iesniedz savus priekšlikumus tikai pēc tam, kad tā ir uh, īstenojusi konsultāciju saskaņā ar 154. pantu līgumā, tātad konsultējoties ar sociālajiem partneriem. Un tas arī ir ticis darīts, ir notikušas divas konsultāciju fāzes. Uh, sociālajie partneri savulaik uh, atbalstīja komisijas vispārējās idejas, kas paredzēja pārtraukt uh, šo te izslēgšanu attiecībā uz virkni direktīvu. Un um, tirzniecības uh, flotas jomā netika uzklausīti sociālai partneri, bet uh, jāsaka, no, nodarba, no darba devēja puses bija uh, pieeja, kas nebija mm, labvēlīga saruna uzsākšanai ar sociālajiem partneriem, vismaz ne tā, kā to vēlējās komisija. Tāpēc mēs turpinājām savu izvērtēšanas ietekmes novērtēšanas darbu un mēs turpinājām arī dialogu ar sociālajiem partneriem, jo īpaši ar nozars pārstāvjiem, lai diskutētu pār specifiskajām jūrniecības sektora vajadzībām, kuras mēs pilnībā atzīstam. Tāpēc savā priekšlikumā mēs eh, sagatavojam tādu eh, struktūru, kas ļautu samazināt slogu un finansiālo ietekmi, kāda varētu būt šīm izmaiņām, vienlaikus uh, eh, patrot kā mērķi ambiciozu uh, priekšlikumu, tātad strādā, gan attiecībā strādājušiem uz, uh, gan jūrā, gan uh, uz sauszemes. Kopš 2013. gada novembra diskusijas ar uh, dalībvalstīm padomē ir parādījušas to, ka dažas dalībvalsts, kurām ir e, jo īpaši svarīga šī nozare, ir specifiski jautājumi. Un šajā kontekstā sociālai partneri tikās un e, runāja par atsevišķiem komisijas priekšlikuma aspektiem, par kuriem nebija izdevies panākt, pavirzīties uz priekšu sarunās padomē. Es nezinu, vai mēs varam teikt, eh, ka mums patīk tango, bet katrā ziņā komisijā runa ir par cita veida dejām, kur ir vairāk dejotāju, jo mums ir jāiesaista vairāk spēlētāju, un mēs esam koplāma procedūras ietvaros, bet mēs no savas puses eh, ļoti pozitīvi uh, uztvērām diskusijas sociālo partneru starpā, kas ļāva attiecīgi rasīt, rast risinājums un kas ļāva dot pozitīvu pienesumu turpmākajām diskusijām padomē. Mūsu vērtējums ir tāds, ka kopumā eh, sociālo partneru eh, priekšlikumā uh, ir tie paši vispārējie mērķi kāda komisijas priekšlikumā, taču par spīti visam sociālā partneri ir raduši citu veidu līdzsvaru attiecībā uz dažiem noteikumiem. Tātad atšķirīgi uh, risinājumi komisijas risinājumam. Ir jāraugās uz visu pakotni kopumā un jācenšas rast vispārēju līdzsvaru, vienlaikus uzsverot, ka galvenie mērķi ir vieni un tie paši. Runājot par dažiem eh, noteikumiem, sociālā partneru nostāja varbūt iet tālāk nekā eh, komisijas nostāja, citos gadījumos eh, tā neiet tik tālu. Tātad jāraugās uz visu priekšlikumu kopumā. Diskusijās padomē šis sociālo partneru pienesums tika pozitīvi novērtēts no vairāku dalībvalstu puses. Mēs no savas puses, protams, paturam spēkā savu priekšlikumu, jo runa ir par koplēmumu procedūru, un mēs, protams, esam gatavi turpināt sniegt palīdzību parlamentam un padomē turpmāko nedēļu laikā, lai panāktu vienošanos par šo priekšlikumu 2015. gada sākumā. Atbildot uz dažiem specifiskiem jautājumiem. Vēlos teikt Makintārs kundzei, ka savā ietekmes novērtējumā par izmaksām komisijas piedāvātajām izmaiņām 39. lapusē ir izvērtējums arī par izmaksām kādas varētu būt attiecībā uz informāciju un konsultācijām. Protams, nevajadzētu noliegt, ka arī te ir zināmas izmaksas, un jūs varat iepazīties ar šo izvērtējumu mūsu ietekmes izvērtējumu dokumentām. Mums bija iespēja atbildēt arī uz dažiem, konkrē... mums būs arī iespēja atbildēt arī uz dažiem konkrētākiem jautājumiem zilsaimniecības komitejas sanāksmē pēc dažām dienām. Paldies! Paldies, tagad vārds Markam Dikinsonam. Jūsu rīcībā ir dažas minūtes, lai apkopotu šīs diskusijas. Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos atgriezties pie, pie jautājuma, kas ir pats par sevi saprotams un uh, kur uzdeva ēnu referenti. Proti, vai sociālajie partneri vēlas jūsu atbalstu? Un īsumā es varu teikt, ka mēs noteikti vēlamies jūs atbalstu, mums tas ir nepieciešams. Mūsu kompromisa uh, vienošanās, protams, nav saistoša, un mums vēl būs jāstrādā pie formāla sociālo partneru vienošanās, bet, ja es varu teikt pavisam skaidru valodu, tad vismaz tādā veidā būtu jāraugās uz šo vienošanos. Tas ir jāizvērtē kā ļoti pozitīvs rezultāts, jo tas parāda, ka mums ir nepieciešams aktīvs, konstruktīvs sociālais dialogs Eiropas Savienības līmenī, un mēs zinām, ka arī e, mēs visi ceram uz šādu te sociālo e, dialogu, un es domāju, ka arī ETF varētu veicināt šo dinamismu bet arī mūsu kolēģi. Mūsu kompromiss vienošanās nav perfekta, bet kompromiss nekad tāds nav. Un mēs esam pārliecināti, ka mums var izdosies pavirzīties eh, tuvāk mūsu mērķim un panākt to, lai jūrā strādājošiem būtu uh, vienlīdzīgas tiesības ar, ar tiem, kas strādā uz savu zemes. Mums ir nepieciešams rast uh, efektīvu risinājumu ļoti sensitīvajiem jautājumiem, kā jau man kolēģi minēja Runa ir par ārkārtīgi trauslu līdzsvaru, bet tas ir labākais kompromiss, kādu ir iespējams panākt. Tātad, resumējot, es aicinātu ikvienu pievērst uzmanību un tiekties uz eh, mērķu un atbalstīt to, ko mēs uzskatām par labu iznākumu Eiropas jūrniekiem un Eiropas kuģi īpašniekiem tāpat. Paldies! Thank you, madam. Paldies, nākamā runātāja. Paldies. Vispirms eh, vēlos eh, teikt, ka ļoti lielā mērā piekrītu Markam Dikinsonam par mūsu nolīgumu būtību. Pat, ja līguma Ehm, būtība ir tāda, ka šis eh, nolīgums varētu nebūt saistošs. Mēs, kā sociālie partneri, uzskatām, ka šis nolīgums ir saistošs. Runājot par jautājumu par ehm, dublēšanos, ehm, par kolektīvu atlaišanu, mēs esam vienojušies par to, ka jāpiemēro direktīva par kolektīvu atlaišanu arī kuģu nozarei. Gadījumā, ja kuģu uzņēmums vēlētos veikt šādu kolektīvo atlaišanu, tad ir jāsako līdzi direktīvas 98.59 nosacījumiem. Koju īpašniekam vai uzņēmumam ir jāgaida 30 dienas pirms veikt šo plānoto kolektīvo atlaišanu. Un šajā laikā varētu nomierināt uh, satrauktos prātus un vest sarunas ar sociālajiem partneriem un citām iesaistītajām pusēm, lai risinātu jautājumus, kas ir saistīti ar šo atlaišanu. Karogvalsts kompetentāja iestādē jābūt informētai par šo lēmumu, un Tas tātad viss ir atrunāts šajā direktīvā 98 šķēsīt 59. Un šo iemeslu dēļ jāpiebilst, ka karogvalsts princips tiek ievērots vairākās dalībvalstīs. Paldies! Pēdējais komentārs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Vispirms vēlos eh, pateikties mūsu partneriem, kas ir eh, bijuši gatavi piedalīties mūsu uzklausīšanā un domāju, ka mēs visi esam sapratuši, cik ļoti Eiropā šī nozara ir svarīga, cik ļoti tā ir svarīga Eiropas tautsaimniecībai un cik ļoti uh, direktīvas eh, nozīme liela un eh, ka tai ir jātīstās, lai mēs risinātu šo problēmu, kas ir saistīta ar at atkāpēm. Otrais jautājums eh, ir tas, cik ļoti ir svarīga šī vienošanās pirms galvenās vienošanās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpat ir arī kopīgi jāapzinās pēc tam, kad pirmais eh, direktīvas projekts eh, ir izgāzies eh, pagājušā gada martā un aprīlī, ir jāapzinās, ka, kādi ir bijuši iemesli šai neveiksmēji un uh, Domāju, ka pozitīvais ir tas, ka mēs visi esam mobilizējušies, lai šoreiz izdotos. Un gal galā mums nav šoreiz tiesību ciest neveiksmi. Tādēļ esmu mudinājusi visu grupu dalībniekus uh, iesaistīties šajā procedūrā, lai risinātu šo jautājumu. Un visbeidzot, daudzi uzsvēra to, cik ļoti svarīgs ir sociālais dialogs. Es eh, varu jums piekrist un pat tik lielā mērā, ka esmu piedāvājusi visiem eh, ēnu referentiem no politiskajām grupām vienoties eh, tādā kā starpgrupā, kas būtu arotbiedrību starpgrupa, un tad mēs eh, no Eiropas parlamenta un arotbiedrībām varētu pulcēties šajā grupā, lai runātu par jautājumiem, kas ir saistīti ar šo procedūru, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku vienprātību un pozitīvu balsojumu plenārsesijām. Uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti būtisks. Jūs jau teicāt, ka jautājums ir ļoti komplicēts. Jūs esat ieguldījuši ļoti lielu un nozīmīgu darbu, un tajā pašā laikā aicinu visus ēnu referentus ņemt vērā to, ka ir skartas ļoti daudzas direktīvas, protīs pieci tiesību akti, šajā gadījumā ir skarti, un tādēļ parlamentam ir pilnīgi noteikti jāiesaistās kā likuma devējam. Un mēs zinām, ka tas ir ļoti precīzs darbs, kas jāveic juristiem, lingvistiem, un ir jābūt pilnīgai skaidrībai un precizitātei, lai teksti būtu korekti. Tādēļ šo darbu nevar uzņemties eh, vieglu roku, bet ir skaidrs, ka balstoties uz vienošanos, eh, kas ir jūs priekšā par eh, jūrnieku darbu, mēs varam parlamenta līmenī tiešām veikt šo likumdevēju darbu, īstenot šīs pilnvaras, un es tiešām vēlos, lai ar šo likumdošanas darbu mēs varētu vienoties, un es saku mēs, jo mēs visi esam iesaistīti ar uh, pamatiesību hartu, par kur esam nobalsojuši. Līdz ar to nav pamata tam, ka mēs no vienas puses nobalsotu par šo pamatiesību hartu, un no otras puses uh, samierinātos ar uh, tādas vai citas darbinieku kategorijas izslēgšanu no pamatiesību hartas. Un eh, vēl pāris vārdu. Mēs eh, vēlētos, eh, lai jaunās tehnoloģijas, kas šobrīd ir uz kuģiem, un mans kolēģis no zivsaimniecības gan šobrīd vairs nav klāt, bet es ceru, ka viņam pateiks to, ko es šobrīd saku, ka varbūt, ka Drīzumā, ja no zvejas kuģiem varēs eh, konsultēties eh, ar eh, darbiniekiem un ka vienīgais veids, kā konsultēties ar darbiniekiem, nebūs tiešām pulcēšanās klātienēm, ka varēs ar viņiem sazināties arī tad, ja viņi būs jūrā. Nu tā, ļoti īsi. Es vienkārši gribēju jūs informēt par darba grafiku, kādu esam sev nosprāduši. Un uh, ar šo konsultāciju mēs arī tad uh, sāksim savu kopīgo darbu, kaut arī esam jau pulcējušies uh, politisko grupu sanāksmē, esam sagatavojuši pirmo teksta versiju, kas tiks nosūtīta tulkošanai 18. decembrī. Redzat, ka laika nav daudz un laiks iet ātri. Mēs e, izvērtēsim šo ziņojuma projektu 21. vai 22. janvārī nākamgad. Un mēs ceram, ka tad mums būs arī gala termiņš, proti 29. janvāris, lai izskatītu grozījumus, e, par kuriem runāsim mūsu 26. februāra sanāksmē un lai varētu sadarbojoties ar ēnu referentiem, izstrādāt iespējamos kompromisus, kas būtu 10., 11. vai 12. nedēļā, tā lai mēs varētu panākt vienotu, stingru balsojumu un nevajadzētu par zem novērtēt balsojumu komitejā. Uh, un vajadzētu paturēt prātā to, cik ļoti svarīga ir mūsu apņemšanās uh, nodarbinātības lietu komitejā, un uh, tas uh, noteikti atstās iespēju arī uz rezultātiem plenāra sesijā. Paļaujos uz jums par um, šajā sakarā, un paldies visiem par darbu. Thank you and the adoption of... Paldies. Un um, pieņemšana mūsu komitejai paredzēta 24. martā. Paldies jums visiem par um, līdzdalību un tagad trīs minūšu pārtraukums uh, pirms nākamā darba kārtības punkta par oiras. Okay, we start with uh, the. Labi, sāksim ar nākamo darba kārtības punktu. ORS Eiropas uh, nodarbinātības dienestu tīkls uh, darbinieku piekļuvi mobilitātes pasākumiem un tālāka tirgus liberalizācija. Katram runātājam būs iespēja izteikties sešas minūtes. Un sākšu ar to, ka došu vārdu Robertam Plūmeram no Euro Business. Vārds jums. Good afternoon and thank you for the. Liels paldies, uh, labu pēcpusdienu visiem, liels paldies, ka Business Europe uh, vārdā var paust uh, dažus komentārus un izteikties. Mēs uh, atbalstām pasākums, kas veicina mobilitāti starp Eiropas valstīm un redzam, ka Jūres mm, šeit spēlē īpašu lomu. Un tas ir saistīts ar vispārējo regulas mērķi un jūres pārskatīšanu, lai nodrošinātu labāku pieprasījumu un piedāvājumu atbilstību. Vienlaikus ir jāuzsver, ka mēs uzskatām, ka darba uh, devējiem ir jāsaglabā augsta mobilitāte un tas jāskata arī jaunā jūras uh, darb, jaunās jūras darbības jomas kontekstā. Tur tiks iesaistītas pārrobežu prakses un uh, stažēšanās, kā arī darba vietas. Mēs to principā atbalstam. Uh, bet ir arī daži konkrētāki punkti, kas ar to saistās un ko es arī gribētu pieminēt. Kā jau es teicu, principu mēs atbalstām, ka ir jāsasaista, jāiekļauj šajā portālā arī prakses un stāži, kas uh, cilvēkiem ļaus izmantot uh, šīs priekšrocības, sniegs uh, zināmu labumu arī darba devējiem un saistībā ar praksēm ir viens punkts, kur es gribēju izcelt. Manuprāt, tas ir tāds principiāls punkts, kas saistās ar to, kādā veidā stažieri regulā tiek definēti. Un tur ir teikts, ka viņi stājas darba attiecībās un tiek eh, klasificēti kā darbinieki. Un no mūsu puses ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka mēs neuzskatām, uh, stažierus, eh, kas piedalās eh, atvērtā darba tirgus eh, schēmās. Mēs neuzskatām, ka viņi ir darbinieki kā tādi klasiskā izpratnē. Un, un tā tad otrais pāns mums sagādā problēmas. Un to vajadzētu svītrot no regulas, lai atzītu, ka stažieriem un praktikantiem var būt dažādas uh, īpatnības. Pr ir zināmas problēmas, kas uh, saistās ar atvērtā tirgus uh, praksēm, bet mēs uh, atzīstam, ka pārrobežu prakses ir arī daļa no izglītības procesa un parādās iespēja, ka šādas prakses tiek izslēgtas no darbības jomas, ja tās ir saistīts ar apmācību plāniem, bet Mēs gribētu labāku sadarbību starp Jūras un Erasmus programmu. Redzam, ka Erasmus piedāvā iespējas studēt ārvalstīs universitāšu studentiem un uzskatām, ka būtu iespējama ciešāka sadarbība starp Erasmus un Jūras, kas atvieglotu šo pārrobežu mobilitāti. Arī te, protams, ir jāskatās uh, Mm, lai universitātes uh, atbalstītu studentu pašu iespējas strādāt. Te tiek piedāvāts iekļaut arī dažus jaunus elementus, bet to pašu var teikt uh, uh, par saikni ar Erasmus programmu. Mēs um, domājam, ka jāpaturprātā arī regulatīvā vīde, kas ir atšķirīga dažādās dalību valstīs, tā var būt uh, pat atšķirīga nacionālā līmenī un dažās valstīs uh, pat reģionālā līmenī. Tas var ietekmēt uh, sistēmu, vai nu tā būtu džila sistēma, vai mm, galvenokārt uz skolu balstīta sistēma. Un, manuprāt, regulā ir mm, šie aspekti jāņem vērā. Vēl viens tehniskāks punkts, kas ar to ir saistīts, proti par to, kā portālā parādās informācija par praksēm, ņemot vērā dažādās iespējas, dažādās īpatnības, ko es uh, tikko pieminēju. Piemēram, ir džola sistēma, kur var parādīt dažādu informāciju par līguma attiecībām ar uzņēmumiem. Uh, dažādus eh, praktiskus eh, informatīvus punktus un arī piedāvātu atalgojumu. Un man ir arī bāžas par Eiropas sociālo partneru lomu. kas var sniegt atzinums par nacionālajām programmām. Uh, Un, manuprāt, tas tomēr būtu jādara nacionālajā līmenī, iesaistot uh, spēlētājs nacionālajā līmenī. Mēs nedomājam, ka uh, Eiropas sociālajiem partneriem būtu kāda īpaša loma nacionālo programmu komentēšanā. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Denaštegals uh, kundzei. Thanks a lot for. Paldies, priekšstādātāji, paldies, ka esat mūs uzaicinājuši piedalīties um, viedokļu apmaiņā par šo jūras regulas priekšlikumu. Jūs zināt, ka ETU, ka Eiropas Savienībā ļoti aktīvi darbojas uh, jūras tīklā kopš uh, pašiem uh, pirmsākumiem, kopš 1994. gada, kad šis tīkls tika mm, iedarbināts Un, protams, ka mēs vēlamies mobilitāti, godīgu mobilitāti. Un kaut arī mobilitāte Eiropas uh, darba kārtībā ir viena no prioritātēm, tā nav risinājums bezdarba problēmai. Ja mēs uh, neveidojam darba vietas, bet radām tikai ilūziju, tad jāteic, ka šo informāciju saņem arī valsts nodarbinātības dienests. Un ir jādomā par kvalitatīvām darba vietām, ņemot vērā arī stažieru un praktikantu mobilitāti. Mēs atbalstām viņu atbalstīšanu, bet tā ir jābūt godīgai mobilitātei. Es neieslīgšu detaļās skaidrojot, ko mums tas nozīmē. Jūs zināt, ka mobilitāte es darba kārtībā ir viena no prioritātēm un arī jaunais komisārs, kurš atbilst, pa, atbild par nodarbinātību, atbild arī par mobilitātes schēmu. Tātad politiskā griba ir. No otras puses ir īstenošanas direktīva kura mm, paredz nodrošināt uh, esošo mobilo darbinieku tiesības. Mēs zinām, ka tā ir ļoti būtiska direktīva. Un tur mums panā, izdevās panākt ļoti labus grozījumus uh, ar parlamenta palīdzību, bet tagad runājot par īstenošanu, es gribēju uzsvert, ka mums būtu jāstiprina jūras tīkls šīs direktīvas uh, kontekstā, bet ir jāstiprina arī sociālo partneru būtiskā loma, sniedzot informāciju, konsultācijas un nodrošinot to, ka mobīlo darbinieku tiesības tika ievērotas. Gribēju atsaukties uz šo īstenošanas direktīvu kura prasa dalību valstīm izveidot uh, birojas, lai nodrošinātu godīgu mobilitāti. Jāatzīst arī esošo struktūru loma, jo nav lielas jēgas nepārtraukti ja veidot jaunas birojas, jo mums jūras uh, birojas jau ir. Un un nav jēgas veidot uh, tos tādās vietās, kur nenotiek pārobežu mobilitāte. Mēs atbalstam to, ka tiek stiprināta jūras tīkla loma. Mēs redzam, ka uh, pat 20 gadus pēc šī tīkla darbības uzsākšanas uh, tas nevienmēr ir atpazīstams, un to vajadzētu labot Šis eh, portāls nodrošina brīvo mm, informāciju par brīvajām darba vietām, bet tas notiek eh, sadarbībā ar valsts nodarbinātības dienestiem. Mūsu bažas jau no paša sākuma mm, ir saistījušās ar privāto darbā iekārtošanas biroju iesaisti šajā projektā, un pat tad, ja pastāv zināmi kritēriji, lai kontrolētu viņu līdzdalību šajā tīklā, līdz pašam galam nav skaidrs, kā, kāda būs kvalitāte. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt uh, satvēru monitoringam un kvalitātes uzraudzīšanai. Te ir Svarīgi atzīmēt, ka jūras tīklā sociālie partneri mm, tiek iesaistīti ne tikai Eiropas un reģionālā līmenī. Protams, ka viņi ne visos reģionos mm, pastāv, bet, mm, kā teica Roberts Plumers, mēs iesaistamies. Tomēr kopš paša sākuma mēs arī konsultatīvajai komitejai lūdzam nodrošināt uh, darbinieku brīvu apriti. Un atzīstam sociālo partneru lomu nacionālā līmenī. Un tas konkrēti ir Nacionālo koordinācijas biroja darbs. Un, kā jau es teicu, mēs uh, atbalstām viņus, veicam monitoringu. Uh, Un jūras koordinācijas grupa skaidri norāda, ka to mums vēl nav līdz galam izdevies panākt. Tas ir skaidri jāieraksta regulā. Un vēl viens būtisks aspekts ir pārobežu sadarbība papildus reģionālajiem nodarbinātības dienestiem tas uh, dod iespējas runāt ar sociālajiem partneriem, diskutēt ar starp reģionu arotbiedrībām, jo tā kā mēs te runājam par darba sludinājumiem, ne visas uh, arotbiedrības visās valstīs to var darīt, tas uh, ne visur pat ir likumīgi. Mēs nodrošinam tieši kontaktu starp sociālajiem partneriem, nodrošinām informāciju konsultatīvajai komitejai, izmantojot 80 jūras uh, arotbiedrību konsultants un arī darba devēju mm, konsultantas. Bet tas viss uh, regulas priekšlikumā nav minēts, un mēs varam piekrist, ka uh, tur ir iekļauta atsauce uz pārobežu sadarbību, bet tagad komisijas jaunākie pētījumi uh, ir pierādījuši, ka ir viens miljons simts tūkstoši cilvēku, kas strādā pārrobežu vidē, un viens uh, no iemesliem ir arī ģimenes apstākļi. Bet tas ir aktuāli visā tīklā un visās 28 dalību valstīs, it īpaši tāpēc, ka pastāv zinām šķēršļi. Jūs daudz labāk zinat, ka parādās uh, aizvien jauni šķēršļi, arī sociālās drošības uh, problēmas, darba likumdošana, nodokļi, un kaut arī pastāv divpusēji nolīgumi nodokļu jomā, tie rada arī, ir arī citi jauni izaicinājumi un šķēršļi. Un tie ir tie būtiskākie vēstījumi, ko ETUC kopā ar mūsu locekliem, kas ir citas organizācijas, gribēja uzsvērt. Liels paldies! Tagad es došu vārdu Ērikam Arkensam, Oires menedžeris Flāmu valsts nodarbinātības dienestām. Jā, liels paldies par šo uzaicinājumu. Šajā jautājumā par e, jūras. Par to tiek runāts jau apmēram četrus gadus par šo reformu. Un es domāju, ka šo četru gadu laikā daudz no mums ir mainījuši domas par jautājumu, kas ir uz galda. Um, tikai vēlējos jūs informēt, ka ir īstenots reformas pie jūras un. Uh, Kopš 2012. gada mēs esam integrējuši jūras pakalpojumus savos pakalpojumos, arī politikas jomā mēs lielu uzmanību pievēršam starptautiskajai mobilitātei un tāpat arī reģionālajai un starpreģionālajai mobilitātei. Tāpat ir notikusi pārēja, ja jūras iepriekš tika izmantot tikai, lai apkopot informāciju, Tad eh, tagad ir runa arī par vadlīnijām. Un mums ir ārkārtīgi svarīgi uh, aizpildīt trūkums. Piemēram, informācija tehnoloģija jomā, inženiertehnoloģija jomā, bet mēs to nedarām viena paša, mēs strādājam kopā ar daudziem partneriem pie šī jautājuma. Vairāk partneri nozīmē arī vairāk efektivitātes un vairāk zināšanu. Mēs vēršamies pie ekspert, ekspertiem un eksperta organizācijām, lai tās sniegtu pienācīgu informāciju, un šajā nolūkā mēs strādājam kopā ne tikai ar sociālajiem partneriem, bet arī, arī ar privāto pakāpojumu sniedzējiem. Kā um, Mēs sniedzam arī um, apmēram. Mēs sniedzam arī lielu, um, lielu skaitu informācijas par um, šiem te. Um, par nodarbinātības iespējām privātajā sektorā. Kopš 2012. gada mums ir izdevies panākt arī zināms rezultāts. Kopš 2012. gada mums ir izdevies aizpildīt 3, uh, 300 uh, vakants, un tas varbūt nešķiet daudz, bet ja mēs paraugamies uz to, kāda bija situācija līdz 2012. gadam, tad atbild būtu iespējams nulle. Un uh, ceturtā daļa šo vakanču ir uh, privātajā sektorā. Tātad tas parāda, ka mēs jau šobrīd strādājam un, zinām, mērā īstenojam jūras reformu praksē. Mēs atbalstam partnerības, uh, informāciju par vakancēm un FTB šobrīd arī strādā pie atvērts datu bāzes, kur varētu izmantot arī nodarbinātības aģentūras. Es domāju, ka tas ir virziens, kurā mēs varētu iet bet mums vēl ir zināms bažas par eh, noregulējumu, par ko šobrīd eh, notiek diskusijas. Kā jau es teicu, mēs esam par eh, caurskatāmību darba tirgu un par to, ka ir jāaizpild vakants. Mums ir jāpievērš arī uzmanību tam, lai uh, pārēj no informācijas sniegšanas uz uh, šo te uh, vakanšu savienošanu mums ir vēl nepieciešams diezgan daudz informācijas šajā jomā. Un arī, kas attiecas uz uh, sociālās atstumtības uh, apkarošanu, arī pie tās joprojām ir jāstrādā, jo projām ir runa par uh, publiskiem līdzekļiem, kas ir tiek izmantot šajā tīklā. Kas attiecas uz sociālo partneru iesaistīšanu, tas mums ir ļoti nozīmīgi ne tikai tāpēc, ka tie ir sociālie partneri, bet arī tāpēc, ka viņiem ir daudz pieredzes darbā pie šiem jautājumiem. Un arī tāpēc, ka mums ir jāinformē tie, kas meklē darbu. Par praksi mums ir grūtības ar šo jautājumu. Mēs esam izmēģinājuši Beļģijā, un daži varētu teikt, ka Eiropa ir kā, eh, ka Beļģija ir kā neliela Eiropa, un mums ir grūti, nu, kā lai to pasaka, organizēt eh, šīs prakses eh, jau šobrīd pār reģionālā mērogā. Un tāpēc mums ir bažas par to, kā tas varētu gal galā izskatīties Eiropas līmenī. Mums arī ļoti svarīgi ir paturēt kontroli pār šo procesu, um, pār uh, finansiālo ietekmi, īstenojot šo reformu. Un arī esko jautājums. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt tādu sistēmu, kas uh, palīdz īstenot interoperabilitāti, bet mums ir jāapzinās arī, es, ka es ko ir pareizajā virzienā, uh, Un es domāju, ka jau šobrīd regulāri minēts, ka tas ir instruments, kas vēl nav gatavs, tas vēl nav izveidots. Un tātad jautājums ir par to, kādā procesā mēs iesaistamies. mums, kā publiskiem nodarbinātības dienestam, kas strādā jau ar ļoti daudziem partneriem dažādos veidos, ir ārkārtīgi nozīmīgi panākt to, lai nebūtu pārlieku liels regulējums un lai mums būtu, zinām, arī elastība tā visa īstenošanā. Mums ir nepieciešama laba integrācija publiskajos nodarbinātības dienestos ar uh, Nacionālā koordinācijas biroja eh, starpniecību. Mūsu, mūsu gadījumā šīs koordinācijas birojas ir, uh, ir iekļauts FTB, bet tas ir arī vienlaikus Nacionālais koordinācijas uh, centrs. Tātad noslēgumā es varu teikt, ka mēs nebaidāmies sastrādāties ar visādu veidu partneriem, tā skaitā arī kolēģiem šeit piesarunu galdu. Uh, bet vienlaiks mēs varam piekrist um, Rakulas priekšlikumam, kas tagad ir uz galda. Bet viens jautājums, kas ir atvērts, kāds būs uh, šī regulējuma um, konsekvences, ja mēs to iestrādāsim savā darba apjomā. Paldies! Liels paldies! Tagad um, vārds Penelkungam, kas ir uh, vad, vadošais direktors privāto nodarbinātības aģentūru uh, tīklā. Paldies, paldies, ka esat uzaicinājuši mūs uh, uz šīm diskusijām par eiros, kas nodrošinās mobilitāti, kas, protams, ir jāstiprina. Es vēlētos uh, savā uzrunā uh, pievērsties tam, kā. Ka publiskās un privātās organizācijas var savstarpēji sadarboties, lai nodrošinātu uh, veiksmīgu iznākumu. Vispirms eh, jāsaka, ka ir vairāk iemesli, kāpēc par to joprojām ir šaubas. Viens ir juridiskais pamats. Eiropas Savienības tiesa ir paziņojis, ka uh, eh, dalībvalstu monopols uh, Um, ka šajā jomā dalībvalstīm ir monopāla tiesības nodrošināt šos te nodarbinātības pakalpojumus. Kā jūs zinat, darba tirgi Eiropā nedarbojas tā, kā tiem vajadzētu darboties. Mums ir vairāk nekā 25 miljoni Eiropas pilsoņu, kas meklē darbu, un vienlaiks mums ir miljoniem vakanču, kas nav aizpildīts, un mēs pat nezinām, cik liels patiesībā ir šo vakanču skaits. Tātad tas nozīmē, uh, ka mums nav pienācīgas atklātības par notiekošo darbu tirgu un nav pienācīgas mobilitātes, un tas samazina cilvēku iespējas uh, iegūt darbu. Protams, ka ir jāstiprina sadarbība uh, starp privātajām un publiskajām iestādēm un jānodrošina visa veida starpniecība, lai atrastu uh, darbu. Tāpēc mēs atbalstam JRS platformu, un to, ka šis pakalpojums tiek atvērts arī uh, privātajām iestādēm. Tātad, kā mēs varētu uzlabot privāto pakalpojumu sniegšanu? Te no mūsu puses ir vairāk priekšnoteikumu, kas būtu jāievēro. Viens no pamatprincipiem būtu, ka privātās un publiskās iestādes ir uh, jānostāda vienlīdzīgā situācijā. Daži no piemēriem balstoties uz pašreizējo eh, dokumentāciju. Vispirms mēs uzskatām, ka eh, privātiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāiesaist gan dalībvalstis, gan eh, partneri, lai no, novērst jebkāda veida um, diskrimināciju jūras biedriem ir jābūt jau kāda veida organizācijām, privātajām, publiskajām, kas uzņemas izpildīt virkni pasākumu, kas ir paredzēti 9. pantā dokumentā. Un, ja netiek sniegts uh, pilns pakalpojumu klāsts, tad attiecīgi uh, šie pakalpojumi jāsniedz citām organizācijām, privātām vai publiskajām. Šī fleksibilitāte ir absolūti nepieciešama, lai panāktu jūras uh, efektivitāti. Vēl viens punkts. Kā eiras partneri tiks izraudzīti? No mūsu puses nevajadzētu atstāt tikai un vienīgi nacionālā līmenī. Ņemot vērā to, ka trūks politiskās gribas attīstīt sadarbību starp privātiem un publiskajiem nodarbinātības dienestiem, dažās dalībvalstīs varētu parādīties konfl int interešu konflikti. Un risinājums varētu būt izveidot atvērta ietvaru uh, akreditācija vienlaikus ņemot vērā arī to aspektu, ka daži no biedriem ir starptautiskās mm, kompānijas vai paneiropeiskas kompānijas, kas darbojas vairākās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka uh, Ja viņi vēlēsies eh, darīt zinām kādu no vakancēm, lai nebūtu tā jāpublisko visās dalībvalstīs. Tālāk paraugoties uz nacionālu līmeni akreditācijas sistēmu, pēc iespējas ir jābāst uz esošo licencēšanas sistēmu, kas jau ir spēkā 25 dalībvalstīs, lai novērstu dublēšanos un nevajadzīgu administratīvo slogu. Jebkurā gadījumā, un šķiet, ka tā tas ir arī šobrīd, uh, ja ir apelācijas procedūra, tad, kad uh, kādam tiek atteikta dalība, ir jāizveido šāda apelācijas procedūra. Tālāk, kas attiec uz opciju kombinēšanu, lai kļūtu par ERS partneri, jūs zināt, ir dažādas aktivitātes, eh, CV apmaiņa, pakāpojums sniegšana un tā tālāk. Tā joprojām ir jāpadara skaidrs, ka uh, šo informāciju ir iespējams apmainīties anonīmi, lai ievērotu privātumu un attiecīgās eh, direktīvas, kas aizsargā šo privātumu, jo, kā jūs zināt, iespējams uzņēmumi un darba meklētāji nevēlas, lai viņu vārds tiktu publiskots tad, kad viņi meklē darbu. Un visbeidzot, mums ļoti interesē 18. pāns, 6. Eh, punkts, kas attiecas uz uh, maksu par pakalpojumu. Jo šķiet, ka tas nav saskaņā ar Eiropas Savienības konkrētspējas likumdošanu, jo uh, Mm, šīs te maksas par pakalpojumu nevar salīdzināt ar citiem pakalpojumiem, kurus sniedz attiecīgās organizācijas un tālāk un tā joprojām. Mūsuprāt, tas ir konkurences skropļojums, tāpēc mums labpatīk jau dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu. Un uh, visbeidzot, mēs esam pārliecināti, ka aktīva sadarbības starp privātajiem un publiskajiem pakalpojumu sniedzējiem ir ārkārtīgi uh, nozīmīga, lai mēs īstenotu ERS reformu un ņemot vēro uh, pašreizējos priekšnoteikumus, tie mums šķiet pārāk strikti un nepamatoti, un tas varētu arī apdraudēt reformas uh, veiksmīgu iznākumu. Mēs esam, esam arī gatavi sarunām. Uh, un diskusijām par to, kā mēs vislabāk varētu sadarboties savstarpēji. Lielas paldies! Thank you very much and... Lielas paldies! Pēdējais eh, runātājs Marks Eitens, koordinātors Eures eh, pārobežu reģionu jautājumos. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, turpināšu nīderlandiešu valodā. Uh, man teica, ka varēšu to darīt. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Esmu tātad Eures koordinators. Šī organizācija, ko pārstāv, varbūt nav tik nozīmīga, cik iepriekšējās, bet, nu, īsumā pastāstīšu tomēr arī par to. Proti runa ir par pārobežu partnerību, par pieciem dienestiem, nīderlandiešu un beļģu, kas ietver arī sociālos partnerus, un reģioni, kā arī provinces arī ir iesaistītas. Mums ir arī informatīvi punkti. Pierobežu reģionos ir arī Ekslašapelā, Māstrihtā, Liežā un citur, eh, tātad šajās eh, Eiropas pilsētās eh, un reģionos dzīvo 433 4 um, miljoni, vairāk kā 4 miljoni iedzīvotāju, un um, mēs uh, šobrīd um, uh, esam procesā, uh, kurā tiek dibināts Rēnas un Mozeles reģions, un tad arī varēsim izpildīt, veikt budžeta izpildi. Un kopumā mēs tā tad balstīsimies uz pašreizējo situāciju un jaunie Iepirkuma noteikumi paredz to, ka publiskajiem pakalpojumiem ir eh, iespēja tā rīkoties, taču sākot no nākamā gada tas vairs nebūs iespējams. Tātad, eh, runājot par eh, partnerības problēmu jautājumiem, ar kuriem saskaramies ikdienā, Eh, pierobežu reģionos eh, situācija ir tāda, ka faktiski jau uz ārzemēm var aizbraukt pat ar velosipēdu, kas nozīmē to, ka eh, pārobežu starptautiskā realitāte ir pilnīgi cita nekā tā, kas atspoguļas jūsu pārnātajā tekstā. Pierobežu reģionos tad tas ir pilnīgi citādi. Ja jūs esat pierobežu darbinieks, tad jūs par tādu paliekat līdz pat pensijai. Un tā tad ir ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu labi informēti par sekām, eh, kādas rodas, ja viņi strādā kaimiņu valstī. Un regula 883 arī ļoti svarīgs elements, uz kuru es eh, ļoti bieži atsaucos eh, šajā sakarā. Uh, nevienmēr um, juridiski, no, no juridiskā viedokļa atbildīgie dienesti var sniegt visu nepieciešamo informāciju, līdz ar to ļoti bieži cilvēkiem vienkārši tās trūkst, un mēs mēģinām kopā ar sadarbības partneriem likvidēt uh, šo informācijas trūkumu aizpildīt to un tāpat risinām arī konflikta situācijas starp darbdevējiem, darba ņēmējiem, ir dažādas administratīvas problēmas un uh, kļūdas, kas var rasties, tādēļ mēs uh, pievēršamies uh, šiem jautājumiem. Tāpat arī ģimenes stāvoklis ļoti bieži nosaka mm, katra konkrētā gadījuma problemātiku. Un nedrīkst eh, aizmirst eh, arī eh, darbiniekus, kas strādā kādu konkrētu laika posmu vai aizstāja kādu, kas arī ir šādā pierobežu situācijā. Mēs esam varējuši izstrādāt labākas stratēģijas nekā līdz šim. Eures padome ļoti bieži tiek uzskatīta par eh, tādu kā ģimenes ārstu, kas uzstāda sākotnējo diagnozi un dažkārt to var izcināt, bet, kad tas nav iespējams, tad um, pacients, eh, ja tā to var saukt, tiek sūtīts pie speciālista un eh, arī mūsu gadījumā mēs bieži uzņemamies dažādas iniciatīvas, veic, izveidojam informatīvos punktus, lai varētu informēt uh, par, piemēram, fiskālo situāciju, ja ir atšķirīga nodokļu situācija kādam cilvēkam, kurš strādā pierobežu reģionā. Un tā tad uh, rīkojamies uh, šādi. Ir dažādi veidi iniciatīvas, kas arī ir kļuvušas aizvien daudz skaitlīgākas pēdējā laikā. Un uh, ir nepieciešams arī uzsvērt to, cik ļoti šāda struktūrēta sadarbība ir nepieciešama. Taču jaunajā regulā tas neparādās. Uz šiem jautājumiem atbilde tur nav sniegta. Un e, esam varējuši gan iegūt e, zinām finansējumu turpmākajiem gadiem mūsu projektu īstenošanai, kas ir ļoti pozitīvi. Uh, Taču būs jāskatās, kā regulējums um, sasauksies ar jauno Eures regulējumu, varbūt, ka būs uh, arī zināmas problēmas. Ir ļoti svarīgi nodrošināt uh, informāciju reģionālajām iestādēm, jo ļoti bieži informācija ir daudz uh, sarežģītāk nekā vienkārši darba meklējumi un ieteikumi par uh, karjeras iespējām ir nepieciešams saņemt informāciju par visu cilvēku dzīves gājumu, lai varētu pilnībā izvē, izvērtēt visu nepieciešamo informāciju. Tāpat ir jāizveido partnerība uh, pierobežu reģionos, uh, lai teritoriālās pārobežu sadarbības struktūras varētu iztenot savu darbību. Tas arī ir viens no piemēriem, kā tas norisinās. Un uh, pašlaik gan tiek paredzēts tikai dalībvalstu iniciatīvas, uh, kas nebūtu vēlams. Un uh, tāpat ir jāņem vērā, ka tas ir horizontāls jautājums, un šim principam būtu jāatspūgļojas regulas projektā. Paldies jums visiem! Tagad vārds referenta kungam. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liels paldies priekšstādātāji, godājumie eksperti. Es eh, ļoti augsti novērtēju jūsu ieguldījumu. Liels paldies eh, par jūsu piedāvājumu jau tagad. Man ir kā eh, referentam personīga piekļuve tīklam, par kuru trialogā lēmums jau ir pieņemts, proti tas ir valsts nodarbinātības dienestu tīklus, un es uh, apsveicu komisijas iniciatīvu. Es domāju, ka no jūsu vārdiem bija saprotams, ka jūs principā uh, piekrītat šādam viedoklim, jo Eures kā platformai ir jā, jānodrošina labāka reklāma, ir jāizmanto labāk tās potenciāls. Jūs pareizi norādījāt, ka pastāv neatbilstības starp bezdarba skaitļiem un darba meklētāju skaitu, un e, ne visas darba vietas ir iespējams aizpildīt. Bet es jau tagad gribēju teikt, ka jūsu vērtējumu un jūsu nostāju es e, labprāt vēl saņemtu rakstiski, jo mēs, labprātāk, e, mēs labprāt to izvērtētu un ņemtu uh, vērā mūsu turpmākajā darbā. Īsumā gribēju pakavēties pie dažiem punktiem, kas man radīja jautājumus. No atsevišķiem jautājumiem, atsevišķiem komentāriem es ļoti labi saklausīju bāžas par valsts nodarbinātības uh, dienestu un privāto darbā iekārtošanas biroju sadarbību, bet no Nīderlandes pārstāvis sacītā es uh, Eh, redzu, ka tas var ļoti labi darboties, tāpēc man rodas jautājums, kā jūs iedomājaties, un šo jautājumu es galvenokārt adresēju arotbiedrību fonda, eh, ko, arotbiedrību konfederācijai, nozares pārstāvjiem. Kā jūs iedomājaties, kā šo vārdu partnerība ir iespējams uh, pragmatiski īstenot. Es domāju, ka šeit ir pieļaujams uh, visai plašas atšķirīgas interpretācijas, un es negribu arī slēpt, ka es uzskatu, ka zināma prioritāte uh, valstu valdībām pastāv, jo šeit ir skaidrs, ka ir trīs galvenie darba pīlāri, un e, šeit šis, e, šī ķiršu izlasīšana e, nedara. Ir jādara viss nepieciešamais, tāpēc es gribētu uzdot šo jautājumu un labprāt gribētu dzirdēt, ko jūs par to domājat. Kā to atrisināt pragmatiski un operatīvi? Paldies! Thank you! Uh... Paldies! Šons Simons, ANV. There it is. Um, thank you, madam. Paldies, priekšsādātāji, paldies visiem, kuri sniedza savu ieguldījumu šajā darbā. Tas bija ļoti interesanti, stimulējoši, un es personīgi esmu pateicīgs. Pirmais punkts, vienkārši lai runātu skaidru valodu. Domāju, ka mums visiem ir jāapzinās, ka sistēma esošajā versijā nedarbojas, un ja mēs raugāmies uz to, cik daudz vakanšu sludinājumu, piemēram, parādās Francijā, un tur ir 57 līdz 66 tūkstoši darbu, Vācijā 409 tūkstoši darba vietu, tad mm, šī neatbilstība kļūst skaidra. Ja mēs paraugāmies uz Itāliju, mm, tur ir 8 tūkstoši, bet mm, Itālijā 661 tūkstots darba vietu, no nu, vairāk nekā 6, no 1 miljonu sludinājumu. Un ja mēs domājam par savienības sistēmu, kas darbojas, un dažās valstīs eh, cita eh, gandrīz vispār netiek izmantota, tad ir skaidrs, ka ir nepieciešamas reformas. Un tajās ir jāiekļauj arī garantijas, ka uh, šīs neatbilstības tiek likvidētas. Nu, šobrīd situācija tāda nav. Mēs nezinām, kas notiek, ja dalība valstis nacionālajā līmenī nav pieslēgušās šim tīklam, un mēs redzam arī, ka šīs iespējas netiek reklamētas. Domāju, ka tiesību aktiem būtu jābūt krietni vien detalizētākiem, lai tā, tā būtu jāga. Pāris citu punktu īsumām. Viens eh, nebūtiskāks punkts par deleģētajiem aktiem. Tie ir eh, likti šīs regulas centrā, dodot milzīgas eh, pilnvaras komisijai, un tas nav piemēroti. Mums būtu nepieciešams leģitimizēt šo sistēmu primārajā likumdošanā. Sastajā pāntā tiek runāts par nodevām. Nu, tas ir nepieņemami, jo tas ir no publiskiem līdzekļiem finansēts eh, publisks dienests. Manuprāt, eh, par to vispār nevar būt nerunas. Un es domāju, ka ir jāņem vērā, eh, kādas problēmas rāda jūras un mm, otras divas sistēmas. Jā, prakses ir īstas, un ja tās ir apmaksātas, ja tām ir vieta jūras tīklā, ja nē, tad absolūti nē. Paldies. Martīna Džabalova. Martīna Džabalova, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji, un paldies, ka rīkojat šo viedokļu apmaiņu. Es par to esmu ļoti pateicīgi, jo tā mums uh, sniedz labas idejas citām ēnu referents sanāksmēm. Man ir pāris jautājumu, kuru vienu, kur es uzdevu jau ēnu referenta sanāksmē. Es esmu ļoti nobažījusies, ka jūras sistēma uh, pilsoņu vidū ir tik maz pazīstama, ja jūs kādam uh, ārpus Eiropas institūcijām jautājat, kas, ir, kas tas ir, neviens nezin, kā tā darbojas un kas tas tāds ir. Es domāju, ka mums ir jāizmanto labāk uh, pārrobežu reģionu pieredze un mm, jājautā kolēģiem, kā jūs eh, veicinājāt informētību par Eures projektu, kā to labāk izdarīt, ko vislabāk darīt eh, un ko vairāk darīt vietējā līmenī. Kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos? Vēl viens jautājums izpratnes labad no valsts nodarbinātības dienestu viedokļa. Vai jūs uzskatāt, ka jums ir pietiekami daudz resursu, lai tiktu galā ar paplašināto atbildību, kuru jums uzliek šis jaunais priekšlikums. Bet tas ir tāds jautājums, kuras tieši vēršos pie valsts nodarbinātības dienestiem. Tad man ir pāris jautājumi, kas saistās ar privātā sektora iesaistīšanu, jo tas uztrauc mūs visus un vajadzēs atrast līdzsvaru godīgu mm, konkurenci starp uh, privāto sektoru un valsts sektoru, bet es gribēju zināt, kā jūs varat garantēt šādu godīgu kompetenci. Un varbūt um, tieši jautājums uh, Business Europe un Eurosit. Nu, kā jūs uh, vērtējat savas uh, finanšu vajadzības, lai piedalītos jūras schēmā? Un vai kompensācijas uh, varētu privātajiem partneriem palīdzēt. Tālāk nākamais jautājums tieši Robertam Plammeram no biznesa, jo jūs minējāt, ka ir eh, nepieciešamas zināmas elastības eh, iespējas, lai darba devēji varētu izslēgt sludinājumus no jūras tīkla. Gribēju saprast, um, ko jūs ar to bijāt domājis. Es uh, gribētu uh, dzirdēt arī komisiju, varbūt tāpēc eh, šīs viedokļu apmaiņas mēs eh, labāk sapratīsim, kādu jautājumu ir jāuzdod komisijai un varēsim par to vienoties ar um, referentu un ānu referentiem. Liels paldies! Vai Jānis Danska šobrīd ir klāt? Nē? Nu, tas visu atvieglo, jo mums eh, sāk pietrūkt laika. Paloma Lopesa lūdzu. Labvakar visiem. Paldies priekšstādētājs, pateicos arī runātājiem, kas iepriekš uzstājās. Arī es gribēju pateikties referentam un ēnu referentiem par darbu. Mēs uh, jau esam salikuši savas idejas kopā un uzskatām, ka ir labi, ka šī uh, platforma tiek pilnveidota ņemot vērā darbinieku intereses, kuriem pavērs plašākas mobilitātes iespējas, bet nedrīkst nonākt situācijā, ka uh, šī sistēma kļūst uh, tāda, ka darba ņēmējiem ir jāemigrē no savas valsts, lai viņi varētu atrast darbu citur. Es saprotu, ka šis dialogs ir jārisina ar sociālajiem partneriem Eiropā, un tāpēc uh, mm, ir jāuzklausa arī tas, ko saka komisija. Mēs neesam pret to, ka Eiropas darba ņēmēji var brīvi izvēlēties savu uzturēšanās vietu, un tāpēc mēs a, uh, iestājāmies pret to, ka dažas valstis a, uh, ierobežo pārvietošanās brīvību, mobilitātes brīvību. Bet Šeit uh, parādās arī negatīvi liberalizācijas uh, priekšlikumi, kurus mēs nevaram atbalstīt. Mēs redzam, ka privāto pakalpojumu sniedzēju iesaistīšana šeit varētu būt bīstama. Mēs redzam, ka privātā sektora uh, situācija ir iespējams uzlabot uh, viņiem izmantojot publiskā sektora, valsts sektora resursus, un šāda situācija ir nepieļaujama. Jā, mēs varam sniegt informāciju par darba tiesībām, par nodokļu tiesībām, un apkopot šo informāciju to cilvēku labā, kur strādā citā valstī. Uh, darba tirgus mobilitāti nedrīkst uh, izmantot kā iespēju risināt bezdarba problēmas kādā valstī. Tas ir nepareizais risinājums un uh, tā ir gan Eiropas, gan dalību valstu atbildība, jo dalību valstīm ir jāgarantē darba vietu pieejamība, bet šeit mēs to mēģinam darīt, um, piespiežot cilvēkus izceļot nostādot eh, situācijā, ka darba vietas piedāvā aizvien sliktākus darba apstākļus, mazākas algas, un eh, tie ir visi jautājumi, kas mūs um, uztrauc saistībā ar Eures tīklu. Jebkurā ja gadījumā uzskatu, ka plašāk ir jāiesaista sociālie partneri, un ir nepieciešams uzraudzīt šo sistēmu, kā arī jāierobežo zināms komisijas pilnvaras. Paldies tagad, eh, Tamas Meščevičs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vai es vēlētos pateikties par to, ka ir tikusi organizēta šāda sanāksme. Tā bija ļoti informatīva un es kā Anna referents to patiesi novērtēju. Es centīšos izteikties pavisam īsi, jo mēs jau esam iztērējuši laiku. Man būtu divi jautājumi kolēģiem Eures. Viens no jautājumiem ir saskaņā ar Eiropas parlamenta pētījumu. Uh, par komisijas ietekmes novērtējumu viena no galvenajām problēmām ar euros ir, un es citēju, nevienlīdzīga piekļuve euros pakalpojumiem un eh, patērētāji netiek pienācīgi informēti par euros pakalpojumiem. Komisija to piedāvā daļai kā publisko eh, privāto partnerību. Mēs saprotam, kāda ir tā, eh, ir tā viss nozīme, bet es domāju, ka ja mums neizdodas um, pienācīgi informēt par uh, vakancēm un darba meklētājiem, jo tādu, kas vēlētos eh, pārvietoties, lai atrastu darbu, ir apmēram 3 miljoni gadā. Es domāju, ka te trūkums drīzāk ir aktīvas reklāmas trūkums. Mēs e, nereklamējam pienācīgi eiros pakalpojumus, vai jūsu rīcībā ir vispār resursi, kas ļautu to īstenot. Otrs jautājums Mēs saņemam ļoti interesantu informāciju no dažādām pētniecības iestādēm, kas apgalvoja, ka, lai arī jūras eh, kom, konsultanti parasti ir ļoti kompetenti un apņemības pilni sniegt publiskos pakāpojumus, taču pakāpojumu kvalitāte nav vienlīdzīga, ja mēs salīdzinām dalībvalstīs. Bieži vien darba meklētāji saņem atšķirīgu Uh, informā, informatīvo saturu, ņemot vērā, pie kā viņi vēršas, un vai jums būtu konkrēti priekšlikumi par to, kā varētu uzlabot uh, šos pakalpojumus, lai vismaz uh, informācija, kas ir pieejama, um, How can we make sure of that? Is, are there any ideas for? Ka, la, lai tik tiešām šo informāciju varētu saņemt. Lielas paldies! Liels paldies! Ieklausoties visos šajos jautājumos, es domāju, ka ir divas personas, kas varētu sniegt atbildes reakciju. Akins kungs? Jā, mums bija vēl jautājumi. Vai mēs vēlamies uzdot vēl arī citus jautājumus? Jā, es izteikšos pavisam īsi. Paldies. Es uh, gribēju uzdot vairākus jautājumus un aicināšu jūs uz tiem atbildēt. Kas ir tas iemesls, kāpēc Eures nevēlas sadarboties ar privātā sektora pārstāvjiem otrkārt? Vai jūs uh, Sakojiet līdzi, kas eh, notiek ar tiem cilvēkiem, kuriem jūs palīdzat atrast darbu. Vai jums ir kādi dati par to, eh, cik eh, ilgi viņiem šīs darba vietas, tad, piemēram, Vācijā ir? Kādas ir vid vidējās izmaksas viena, mm, vienas darba atrašanai vienai personai un kādi instrumenti jums būtu nepieciešami, lai jūs varētu efektīvāk strādāt. Un es saprotu, ka jūs esat uh, savā darbā gūši ļoti būtisku pieredzi, tāpēc es labprāt gribētu dzirdēt no jums uh, kaut kādus argumentus uh, vai top 3 argumentus, kāpēc cilvēki paši nevar sev atrast darbu. Paldies, Jāšlaveks kundzei. Tagad Bach kungam vārds. Jums pēdējais jautājums. Jā, paldies priekšstādātāji. Arī es gribēju pateikties ekspertiem. Viņu sniegtā informācija bija ļoti noderīga. Mm, bet pretrunā daudziem citiem runātājiem es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs instruments, kuru vienbalsīgi visi apsveica, kaut arī zināmas iebildes atsevišķos punktos bija. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt par prakses uh, vietām. Saskaņā ar komisijas informāciju pastāv šāds pilotprojekts, kas tajā iesaistās, vai tas jau ir uzsākts, vai tur ir gūta kāda pieredze. Un otrkārt, es zinu, cik uh, sarežģīti tiek dalītas uh, kompetences starp dalību valstīm un Eiropu. Uh, bet, eh, manuprāt, eh, šis jautājums īpaši aktuāls ir eh, Haitēns kungam, kurš runāja par ikdienas problēmām. Vai nebūtu pēdējais laiks sagatavot kādas vadlīnijas par sociālo sistēmu vienkāršošanu, jo pārrobežu valstīs, teiksim, viena lieta ir ja ir divas lielas valstis, bet mazās valstiņās, kur sanāk kopā vairāku valstu robežas, tas uh, tiešām ir ļoti apgrītnoši ikdienā saskarties ar šādu regulējumu džung, džung, džungļiem. Lielas paldies! Es ceru, ka divi no jums varētu mēģināt atbildēt vismaz uz daļu no uzdotajiem jautājumiem. Eriks Arkens un Denis Penels, un ja ir vēl kāds, kas tik tiešām vēlas vēl kaut ko piebilst, dariet to. Arkēns kungs, jums vārds. Jā, paldies. Es turpināšu Nīderlandiešu valodā, ja drīkst. Um, quite a lot of questions here. Uh, sorry, <laughs> behoorlijk wat uh, vragen hier. Jā, diezgan daudz jautājumu izskanēja kas attiecas uz eh, privāto publisko pakalpojumu sniedzēju sadarbību. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs varētu strādāt vienlīdzīgos apstākļos. Es zinu, ka dažādajās dalībvalstīs attiecības starp privātajiem un publiskajiem pakalpojumu sniedzējiem eh, bieži vien nav optimāls. Tas ir saistīts ar dažādiem iemesliem, un nav manā kompetencē skaidrot eh, šādas sadarbības grūtības, bet kas attiec uz eh, Flandriju, tad DDAB mēs eh, sevi uzskatām par tādu kā nodarbinātības tirgus pārvaldītāju. Un mēs cenšamies sagrupēt šo informāciju un, protams, vakances, informāciju par tām mēs saņemam arī no privātajiem uh, spēlētājiem. Kas attiec uz mūsu organizāciju, tad mēs esam ļoti daudz enerģijas veltījuši tam, lai optimizētu mūsu uh, eh, pakāpojumus. Mūsu pakāpojumi ir digitalizēti un tie ir pieejami arī uh, privātiem uh, spēlētājiem. Tātad šīs datu bāzes ir pieejams un, protams, tas ir papildus ieguvums. Uh, privātajiem, jo viņi var ievietot savus sludinājumus mājaslapā, iepazīties arī ar, ar datu bankas datiem un vienlaikus eh, piekļūt informācijai par darba meklētājiem, kas ir iekļaut mūsu datubāzē. Mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi panākt to, lai gan, gan, gan privātie, gan publiskie um, darbā iekārtotāji eh, varētu savstarpēji papildināt viens otru publiskais un privātais sektors tādējādi var panākt labu sadarbību, neatkarīgi no tā, kāda ir šī darba piedāvājuma. Kas attiec uz visu uh, vakanču uh, piedāvāšanu un to, ka tā pagaidām nedarbojas, nu, mēs varam vien to konstatēt tieši tāpat kā jūs. Mūsu uh, iestādē ir eh, spēkā politika, saskaņā ar kuru mēs eh, visus pieejamos datus par vakancēm publiskojam EORES tīklā. Tātad šī informācija ir pieejama. Un mēs lieliski zinām, ka šī mājas lapa, tāda kāda tā ir izveidot šobrīd, nav īpaši lietotājiem draudzīga. Tas ir jāatzīst. Un es zinu, ka komisija eh, cītīgi strādā arī šobrīd pie tā, lai uzlabotu situāciju un lai izveidot labāku datu bāzi, kas ļauj ātrāk eh, tātad, sniegt šo informāciju. Eh, jā, kas vēl tik vaicāts? Vai mūsu rīcībā ir pietiekam daudz resursu, lai to visu īstenotu? Kā jau man bija iespēja mm, teikt savā ievadrunā, šis jautājums joprojām ir atvērts. Tas nākotnē lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā uh, šis noregulējums tiks īstenots. Vai tas tiks pavisam strikti interpretēts vai nē. Ir virkne elementu, un te es domāju par spēlētājiem privātajā tirgu, mums ir vienošanās uh, par to, kā ir jārīkojas pirms eh, šā, šīs vakants tiek publiskots, vai tagad būs jāizveido jauna sistēma, vai viss būs jāsāk no jauna eures reformas ietvaros, es nezinu. Šobrīd tas, eh, līdz šim tas notika automātiski, tātad es nezinu, vai te būs kāds, eh, vai te būs nepieciešams kāds um, izmaiņas. Tālāk mēs publisks eh, darbā iekārtošanas birojas uzskatām, ka svarīgi ir panākt to, lai darba meklētājs atrastu darbu, un ja šo darbu ir iespējams atrast ārzemēs, mēs esam gatavi palīdzēt. Bet tas pat sakāms arī par darba devējiem. Ja ir vakances, eh, kurām tiek meklēti strādājošie, un ja ir iespējams šādu strādājošo atrast ārzemēs, mēs varam viņiem palīdzēt. Bet vienlaiks jāsaka, ka mēs, protams, eh, neveicam tādu kā eures reklāmu, jo mums jau eh, pašiem ir sava kompetence un atpazīstamība, un mēs mūs jau pazīst, un kāds, kas meklē darbu, vai arī uh, darba devējs, kas izmanto mūsu pakāpojumus, mm, Viņš, viņu interesē vienkārši rezultāts, un viņam e, neinteresē, e, ar, kāda sadarbība starpniecība gal galā e, šis e, darba ņēmējs tiek atrasts. Tas jau ir mūsu iekšējais darbs. Um. Jā, es cenšos tagad saprast, vai bija vēl kādi jautājumi, uz kuriem man būtu jāatbild. Jā, vēl viens jautājums. Kāpēc privātie uh, spēlētāji neizrāda pienācīgi interesi par eures darbu? Nu, te jau atkal jāsaka, ka. Uh, Dažās dalībvalstīs nav nekādu grūtību, bet citās valstīs uh, varbūt ir negribīga attieksme pret šādu sadarbību. Šobrīd varbūt eh, mums ir izdevies panākt kompromisu starp abām nostājām, kas attiecas uz mūsu aģentūru. Mums ir arī privāta darbā iekārtošanas aģentūras, kas ir mūsu partneri, bet tas gal galā neko nemaina mūsu darbā, jo galvenais, kas mums ir svarīgi, ir turpināt strādāt tieši tāpat kā līdz šim. Mēs vēlamies, lai informācija par vakancēm tiktu publiskot un lai tā būtu pieejama publiskajiem darbā iekārtošanas birojiem, lai mēs varētu iesniegt, lai mēs varētu sniegt šo informāciju. Jo mums, protams, ir arī informācija pašiem par savu darba tirgu un mēs zinām, kā visprātīgāk um, strādāt šajā darba tirgu un uh, kā attiecīgi palīdzēt darba devējiem. Es atvainojos, ja neatbildēs kādu jautājumu, bet jāsaka, jautājumu bija ļoti daudz, varbūt kolēģi varēs atbildēt uz citiem. Jā, vēl bija Martēna kunga jautājums. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos atsaukties uz eh, dažu kolēģi teikto, jo īpaši, kas attiec Eiropas arotbiedrību konfederācijas pārstāv teikto par sociālo partneru lomu. Man šķiet, ka eh, Dažās EURES platformās, dažās EURES aģentūrās ir zināms pārvaldības problēmas. Es septembrī piedalījos eh, kādā sanāksmē e, Trīrē, un arotbiedrība pārstāvi man pauda savas bāžas tāpēc, ka viņus vēlas uh, izslēgt no uh, šīm te padomēm, un tas ir pretrunā ar uh, mūsu iepriekšējām debatēm par to, kā samazināt bezdarbu, jo īpaši jauniešu vidū, kā panākt lielāku mobilitāti, kā izmantot maksimāli daudz instrumentu, lai samazinātu bezdarbu, jo īpaši jauniešu vidū. Un es domāju, ka šādi pasākumi ir kontraproduktīvi. Uh, Tie jaunieši, kas uzstājās uh, iepriekš, viņi teica, uh, viņi runāja par 150 miljoniem eiro. Tās ir izmaksas, ko rada bezdarbs. Es nezinu, kurš varēs atbildēt man uz uh, jautājumu, jo Eures gal galā nav tikai un vienīgi darbā iekārtošanas birojas, tas ir vairāk nekā darbā iekārtošanas birojas, un arī sociālajiem partneriem ir ārkārtīgi svarīga loma. Te ir uh, jādomā arī par konsultatīviem aspektiem, par ekonomisko tīklu kopumā. Tātad kāda būs eures pārvaldība vai kāda būs šī Eiro, eures pārvaldība nākotnē, jo es domāju, ka eures ir jāpalīdz cīnīties pret bezdarbu. Paldies! Can you, Mr. Arkins, say something short? Arkins kungs, vai jūs varētu teikt ko pavisam īsi par šo punktu? Jā, paldies. Mm. kas attiecas uz izmaksām, tas ir pats par sevi saprotams. Mūsu aģentūra strādā ar uh, saviem resursiem un attiecīgi šie, uh, šis, šis finansējums ir jāro citviet, ja līdz šajā sistēma nedarbojas. Es domāju, ka man kolēģi no Eiropas Arotbiedrību konfederācijas varēs konkrētāk atbildīt, atbildēt uz šo jautājumu par problēmām, kādas ir atsevišķos reģionos Flandrijā un citviet. Jāsaka, ka Flandrijā situācija ir diezgan apmierinoša. Mēs cenšamies uh, kooperēt pēc iespējas labāk. Paldies, un tagad vārds Naktigrāls kundzei. Jā, paldies. Es um, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk un izteikšos franču valodā. Uh, pirmais, un pēc tam es atgriezīšos eh, pie kolēģi nu pat teikto par Eures uh, lomu. Vispirms sadarbības starp uh, privātajiem un publiskajiem darbā iekārtošanas birojiem un pakalpojumu sniedzējiem un šī te publiskā monopola atvēršana. Par to mēs runājam jau vairākus gadus, kopš tika pieņemta attiecīgi ILO konvencija. Es domāju, ka tas ir viens no argumentiem, eh, par kuriem mēs runājam sistemātiski jau desmit gadus. Es domāju, ka mēs piekrītam un jāsaka, mums arī nav izvēles. Ja ir kritēriji, kas tiek ievēroti, tie kritēriji, kas ir eures um, lēmumā, un, kas attiecas uz privāto pakāpojumu sniedzējiem, ir jāsaka, ka dažu aģentūru gadījumā ir dažas nepilnības. Ir dalībvalsts, kurām ir tradicionāli pieredze, kuras tradicionāli strādā ar privātajām, um, privātajām iestādēm. Bet mums ir jādarbojas arī attiecīgajā ietvarā, ka tie ir Nacionālajai koordinācijas biroji EURES, vai arī sociālajie partneri, jeb arotbiedrības, arī tad mums ir tajā visā jāpiedalās. Viens no piemēriem ir bijušas nepilnības, piemēram, vienā pierobežas reģionā starp Franciju un Kataloniju. Mēs uh, vakanču uh, banka automatiski uh, integrējām uh, šos te uh, šos sludinājums, jeb piedāvājums. Mēs zinām, kāda ir arotbiedrība attieksme, bet mēs uzskatām arī, ka komisija ir jāspēlē sava loma. Ir jāizveido ietvers visam šim procesam. Es piekrītu tam, kas izskanēja, proti par, par vakancēm. Iespējams, ka ir noteikts skaits X vakanču un ka tam visam ir jābūt arī datu bāzē. Bet ir jāatzīst arī, ka dažas dalībvalstis nespēlē pēc noteikumiem un nevēlas integrēt eures savu uh, pakalpojumu sniegšanā, kas nevēlas veicināt mobilitāti uh, godīgu un līdzvērtīgu, tāpēc, ka uh, no šiem reģioniem aizplūst jaunieši, aizplūst kvalificēts darba spēks un tā tālāk un tā joprojām. Es jau 20 gadu strādāju pie šī koordinācijas darba. Un kolēģi jums arī pateiks, kādas ir problēmas, ar kurām mēs saskarāmies hierarhija ministrijas, kas saka, mēs veicinām tādu mobilitāti, kāda mums patīks. Tātad Es domāju, ka tas ir jāpatur prātā, ja mēs vēlamies runāt skaidru valodu. Un otrs ir, kas tālāk notiek ar darba piedāvājumiem. Arī tas cieši saistīts ar valsts iestāžu darbu. Komisijai ir eh, laimīgā kārtā jāinformē parlaments par to, kāda ir situācija šajā jomā. Bet es vēlētos zināt, kas notiks ar vakancēm, kuras tiks publiskots ar privāto iestāžu palīdzību. Tas viss sarežģīs šo uzraudzīšanu un arī kvalitāti. Nevēlos runāt pārlieku gari bet pievēršoties otrai misijai, otram uzdevumam, proti ekonomiskās krīzes apstākļos, tas, ka tiek uh, atraidīti pierobežas. Uh, pierobežā dzīvojušie strādājošie, ka viņi tiek nosūtīti atpakaļ uz uh, savu izcelsmes valsti. Jo es gribētu zināt, kas notiek ar šiem diviem miljoniem cilvēku, kas vēlētos uh, dzīvot un uh, strādāt citu vietu. Viņi tiek atraidīti, iespējams pat izraidīti dažos gadījumos, kā Beļģijā un apvienotajā karalistē. Mēs ļoti rūpīgi sekojam šim tendencēm un ar kādu tīklu starpniecību un ar kādu biroju palīdzību jo jāsaprot arī, ka šie cilvēki nevar vērsties uh, jebkurā vietā. Protams, ka tas būs eires tīkls, tie būs arī mūsu uh, informatīvie uh, biroji, bet tie būs eires informatīvie biroji. Un vairāku valstu gadījumā, jā, situācija var būt sarežģīta. Eiropas attīstības centrā vai citviet. Mēs ceram arī, ka mums izdosies atrisināt šo problēmu Eiropas līmenī. Tātad šis Rīgos priekšlikums runātāji tiek pārtraukta. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, mūsu rīcībā ir tikai divas minūtes un mūsu darba kārtībā ir vēl viens punkts, tāpēc man diemžēl ir jāpārtrauc jūs. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, bet mēs noteikti atgriezīsimies pie jautājuma pie Euris, mēs noteikti nepieņemsim lēmumu, iekams nebūsim uzklausījuši visus aspektus, kas ar to saistīti. Mēs ļoti daudz dzirdējām šo pēcpusdienu, bet mēs noteikti sazināsimies ar jums. Mums vēl jāizskat pēdējais punkts darba kārtībā un tulkojums eh, pavisam drīz vairs nebūs pieejams. Thank you very much for. Liels paldies par eh, jūsu sacīto. Paldies jums visiem. Un tagad pēdējais darbkārtības punkts - Eiropas investīciju banka. 2013. gada pārskats. Es eh, gribētu aicināt uh, Eh, jūs runāt iespējami mazāk. Runātājiem būtu jābūt maz, katram jārunā vienu minūti, un tad tulki pēc tam pārtrauks darbu. Jautājums. Jautājums eh, par to, vai mēs nevarētu pārcelt šo punktu uz nākamo sanāksmi. Atbilde nē, mēs nevaram, mums jāpieņem lēmums par šo jautājumu. Lopes kungs, vienu minūtu lūdzu. Lūdzu, lūdzu, Lopesa kungs. Jā, norunāšu nu ļoti, ļoti īsi. Es eh, paskaidrošu piecas galvenās mūsu grozījuma vadlīnijas. Man liekas, mēs varētu nonākt pie vienošanās, bet tie ir ļoti svarīgas lietas, um, kas jāņem vērā. Pirmkārt, banka nevar būt tik ļoti konservatīva savās investīcijās. Tā nevar darboties kā privāta banka. 3A ir tas, kas to satrauc visvairāk nekā nodarbinātības atgūšana, kā izskatās. Uh, Um, vai tā būtu arī vides vai sociālā ietekme, tas arī būtu svarīgi. Jābūt demokrātiskākai pārvaldībai šajā bankā, un tas ir tālu no pašreizējās situācijas, un kvalitatīvi darbi, kas būtu jārada. Jāsamazina bezdarbs un jāuzlabo neaizsargātāko grupu situāciju. Mm. Eiropas investīcija bankai šajā sakarā ir ļoti būtiska loma tieši arī energo uh, jautājumu pakotnē un uh, digitālajā pakotnē Harkins konce. Paldies, uh, runāšu 30 sekundes. Vispirms vēlos cerēt uz labu sadarbību ar Kazakungu un um, Es eh, domāju, ka manis iesniegtie grozījumi eh, varētu būt iederīgi. Es skatījos arī citus eh, grozījumus. Domāju, ka mēs varētu panākt labu kompromisu, sevišķi MVU sakarā. Un es domāju, ka mēs varēsim panākt ļoti labus rezultātus un vienošanos. Paldies! Ralinkungs, jā, īsi Kazakungs, atvainojiet. Um, Kazakungs nevarēja, diemžēl, mums piebiedroties un atvainojas uh, par to un vēlas pateikties kolēģiem par 60 grozījumiem, ko tie iesnieguši par šo atzinumu. Un uh, vēlamies uh, uzsvērt, ka veselu virkni grozījumu varēs atbalstīt, sevišķi tos grozījumus, kas uh, pieliek klāt uh, atbilstīgu aktuālu informāciju, sevišķi par statistiku, kas saistās ar MVU, kas saistās ar mm, jaunu darbu vietu radīšanu un lielāku elastību Eiropas investīcija bankas uh, finansējuma kontrolē. Taču referents nevar atbalstīt uh, grozījumus, kas saistās ar publisko sektoru nodarbinātībā un uh, Eh, tos grozījumus, kas eh, radītu liekus eh, šķēršļus prasību iesniegšanai tiesā. Un kopumā tātad referents labprāt diskutēs par kompromisu iespējām ar ēnu referentiem turpmākajās dienās. Paldies! Ja, vielen Dank, wir haben keine. Lielas paldies, mums eh, nav laika. Nezinu, kāds šis ziņojums, bet eh, konstatēju, ka mm, grozījumi iet eh, vienā un tajā pašā virzienā, proti lielāks finansējums MVU, lai šo finansējumu varētu panākt konkrētus rezultātus. Es saprotu, ka dialogu ar. Uh, referentu, ēnu referenti risinās paši, bet, manuprāt, tas ir kaut kāda jauna veida, jauns komunikācijas process. Mēs pagājušajā nedēļā Strasbūrā piedzīvojām, ka tā tas notiek. Un eh, mēs redzējām, ka bijušais ECB vadītājs eh, jo, un Žans, un, eh, Žans Klots Junkers uzstājās. Uh, Eiropas parlamentā mums ir nepieciešams šis komunikācija process. Tā nevar būt tikai banka, kas uh, kaut kur abstrakti pastāv Luksemburgā, tai jābūt bankai, kas uzrāda taustāmus rezultātus, tāpēc aicinātu varbūt iekļaut šo desmito grozījumu tekstā. Tas būtu svarīgs ieguldījums. Paldies, Balšakungs. Kontinuitē un petit peu. Euh, es vēlos paturpināt un sacīt, ka caurskatāmības jautājums ir ļoti svarīgs. Uh, komunikācija starp eh, padomi un komunikāciju eh, starp padomi un komisiju ļoti svarīga, un sevišķi šobrīd ar Junkera situāciju, es domāju, varbūt mēs eh, parlamentā varētu cieši kontaktēties ar EIB institūcijām, caurskatāmības nolūkā, un mums nepieciešams ļoti steidzami izvērtēt um, sociālo ietekmi uh, šim um, jautājumam, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Thank you, Mr. Krasnodevski. Paldies, Krasnodevska kungs. Vai mums joprojām no poļu valodas ceru? Es gribēju teikt, ka Ko teikt par ECR piedāvātajiem grozījumiem? Es domāju, ka šie grozījumi ir labs pamats, lai mēs varētu vienoties par kopējo nostāju. Domāju, ka visi piekrīt tam, ka finansējuma palielināšana MVU ir ārkārtīgi būtiska. Tā nozīmētu arī jaunu finanšu instrumentu izveidi, un es te gribēju pieminēt vēl dažas citas aspektas. Ir jāņem vērā tas, ka šai bankai savus finanšu instrumentu klāsts ir jāveido tā, ka tā ņem vērā uzņēmēju vajadzības tajās vietās, kur kapitāla tirgus ir slikti attīstīts un uh, kredītiem grūti ir piekļūt. Tiem vajadzētu būt jauniem instrumentiem, kas uzņēmējiem ļautu izmantot kredītus lielākā apjomā nekā līdz šim, un par to mēs vēl gatavosim arī grozījumu priekšlikumus. Paldies! Šī ir bijusi ļoti gara diena, bet nu, mūsu, uh, mums nepietika uh, laika eiras uh, jautājumu dēļ. Nezināju, ka tas būs tik apjomīgs jautājums. Paldies jums visiem par līdzdalību. EIB igadējā pārskata laika grafiks ir šāds 21. Eh, 22. janvāris eh, balsojums eh, nodarbinātības komitejā. Šī tātad bija mūsu pēdējā nodarbinātības komitejas sanāksme šo, šogad. Šo Un paldies jums visiem par ieguldīto darbu šodien, par garajām darba stundām, ko esam pavadījuši, lai noslēgtu diskusijas pie visiem šiem svarīgajiem jautājumiem. Paldies! Un paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētāji.